mārta sanāksmes secinājumu un ES un Turcijas samita iznākums Eiropadoms un komisijas paziņojumu. Vārdu dodu vispirms Eiropadomas priekšsēdiem Donaldam Tuskam. Lūdzu, Tuska kungs. Paldies, priekšsēdkungs. priekšsēdī, deputāti. Deviņpadsmitajā janvārī es šeit Eiropas parlamentā teicu, ka Eiropas saimnībai ir nevairāk kā divi mēneši palikuši, lai glābtu Schengen zonu. Un ka Mārta Eiropadomas sanāksme būtu pēdējais brīdis, lai raudzītos, vai mūsu stratēģija darbojas. Ja nē, tad mums nāktos uh, secināties ar uh, smagām sekām, kā Schengens izjukšana. Šos divus mēnešus esam izmantojuši ļoti labi. Šajā laikā es sasaucu divas galotņu sanāksmes, kas bija veltītas gandrīz tikai šim jautājumam. 7. martā Eiropā doma pieņēma trīs svarīgus lēmumus. Pirmais attiecās uz jautājumu, kā e, šo regulāro migrantu plūsmu caur Rietumu Balkāniem apstādināt. Mēs pieņemam, ka e, bez cieņas pret Eiropas tiesībām un Schengenas robežu kārtību e, Eirozona nevar pastāvēt. Otrs lēmums bija par masīvu uh, humanitārās palīdzības palielināšanu Grieķijai. Mēs izveidām instrumentu, lai 300 miljonu eiro jau var tikt nosūtīt šogad Grieķijai, bet arī citām dalībvalstīm, kuras netiek pašas galā ar bēgļu krīzi. Mēs arī piedāvājam papildu palīdzību, lai uh, Grieķijas ārējās robežas apsardzībā, tajā skaitā arī ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju un cits robežas. Un arī dalībvalsts at, uh, bilaterāli piedāvāja palīdzību. Trešais lēmums attiecās uz migrantu atpakaļ nosūtīšanu no Grieķijas uz Turciju, proti tāds migrants, kuriem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Mēs arī apsveicām NATO uh, klātbūtni, uh, uzlabojot, preti, uh, pastiprinot pretizlūkošanas uh, pasākums, un Turcija piekļūt, piekrita eh, visu migrantu apakaļ pieņemšanai, kas tiek nozvejoti, tā sakot, ūdiņos starp Turciju un Grieķiju. Mēs tātad eh, centāmies izstrādāt kopēju Eiropas pozīciju, lai eh, varētu par to vienoties, un beidzot tas arī izdevās Eiropadomas sanāksmē 18. martā. Vienojāmies, ka visi neregulārie migranti kas no Turcijas nokļūst uz Grieķijas salām, sākot no 20. mārta, tiks nosūtīta atpakaļ uz Turciju. Šī lēmuma īstenošana notiktu pakāpeniski un balstīt uz tā dēvēto viens pret vienu principu, un tas ir arī sācis darboties. Manā skatījumā līguma divi galvenie elementi bija pirmkārt, lai garantētu saskanību ar visiem ES un starptautiskām tiesību normām nodrošināt, ka katrs migrants, kas ierodas Eiropā, mm, pret viņu būtu nodrošināta individuāla attieksme. E, tātad nekāda veida kolektīvās izraidīšanas nebūtu iespējams. Un apakaļ nosūtīšana arī tika īstenot. Uh, Es gribētu arī pateikties Žanklodam Junkeram par viņa uh, smago darbu šī mērķa, šo mērķu sasniegšanā. Otrkārt, kas attiec uz iestāšanās sarunām, mēs ņemam vērā Kipras bažas. Mūsu reakcija uz šo jautājumu, manuprāt, bija Eiropas solidaritātes pārbaudījums iepretīm vien no tās dalībvalstīm, un Eiropa šo pārbaudījumu izturēja. Uh, Uz Kipru bija diezgan liels spiediens e, izdarīt liels piekāpšanās sojas. Diezgan saprotam, bet es jau no paša sākuma sacīju, ka mēs nevaram e, e, vienas dalībvalsts pamat intereses, šajā gadījumā Kipras, upurēt, lai panāktu migrācijas līgumu ar Turciju. Godamie deputāti, mēs visi apzināmies, cik sarežģīti bija šo krīzi risināt. No paša sākuma es uzskatīju, ka ir bīstam ilūzija uzskatīt, ka ir ideāls un simtprocentīgi efektīvs risinājums. Es gribu sacīt visiem, kas uh, tiec atrast um, politisko svēto grālu, ka tas nekad netiks atrasts. Svēto kapvietu, tā sakot. Un uh, Tātad nav šādas panacējas. Mēs esam pieņēmuši e, drīzāk tādu daudzšķautņāju risinājumu. Risinājumu, par kuriem vienojāmies, nav ideāli, un tie būs jāīsteno pakāpeniski. Arī e, mūsu vienošanās ar Turciju nav ideāli. Mēs pilnībā apzināmies tās ar to saistītos riskus. Darījām visu, kas ir mūsu spēkos, lai cilvēku cieņas princips tiktu ievērots šajā nolīgumā, bet mums būs jāraugas arī, kā tas tiks īstenots. Vienošanās ar Turciju radīja bažas par ētisko pusi attiecībā uz Turciju. Arī man ir dažas šādas bažas, tās varam kliedēt tikai īstenojot uh, panāktās vienošanās ļoti precīzi un akurāti. Vēlos arī atgādināt, ka galvenais mērķis, par kuru vienojāmies, bija uh, apstādināt nelegālās migrācijas plūsmu uz Eiropu. Esmu vairāk kārt teicis, ka ja mums tas neizdosies un ja mums neizdosies atgrūt kontroli pār Eiropas migrācijas politiku, tad eh, mūs sagaidīs politiskā katastrofa. Ar to es domāju Schengens sabrukumu, kontrols zaudējumu pār mūsu ārējām robežām ar visām sekām mūsu drošībai, politisko hausu Eiropā, eh, plaši izplatīt nedrošības sajūtu un visbeidzot populismu un ekstrēmismu triumfu. Šodien visi ir beidzot sapratuši, cik augstas bija cik augsta bija šī likme un cik augsta tā ir joprojām. Mums jāsaprot, ka ārējā apstākļi nedarbosies mūsu labā. Daudzas kārt esam dzirdējuši, ka vienīgais veids, kā apstādināt neregulāro migrāciju, ir, ja mums izdosies krīzes pamat um, cēloņus uh, pie tiem ķerties, proti stabilizēt pasauli, kas ir ārpus Eiropas. Bieži tas ir izklausies kā alibī nedarīt nekā Eiropā, bet es ceru, ka mēs sapratīsim, ka Eiropai nu dienu nav zelta atslēdziņa rokā, eh, ar kuru atrisināt visas pasaules problēmas. Sacīšu vēl vairāk. Mēs tik ļoti meklējām šo zelta atslēdziņu, lai glābtu visu pasauli, ka mēs eh, brīžiem pat eh, zaudējam um, saprašanu, kā atrisināt pašu savus problēmas. Tādēļ tiešām vispirms ir jārisina pašiem savas problēmas, kamēr pirms risinām pasaules problēmas. Šajos divos mēnešos, kad mēs koncentrējāmies uz to, kas ir darāms mūsu pašu uh, sētā, mēs rezultātus sasniedzām. Un tos sasniedzām pat uh, eh, neatrisinājuši migrācijas pamatsaliņas bats, eh, eh, nabadzība dienvidos eh, no Sahāras Āfrikā, ehm, karš, nemieri no tuviem austrumiem līdz Afganistānai. Mēs neesam šīs krīzes atrisinājuši, bet ir arī jauns radušās. Piemēram, spriedzes starp Turciju un Krieviju, kaujas Kalnu Karabahā un desmitiem uzbrukumu daudzos reģionos bruņoti. Tos visus šos konfliktus īsā laikā atrisināt ir vienkārši neiespējami. Skaidrs, ka viens nedrīkst, neviens nedrīkst ignorēt migrācijas pamatcēloņus. Tas ir izaicinājums ne tikai Eiropai, bet visai cilvēcei. Tādēļ mēs strādāsim smagi, lai ķertos pie migrācijas krīzes pamatcēloņa risinājumā, ko G7 galvenā sanāksmē Japānā un G20 sanāksmē Ķīnā arī mēs prezentēsim. Ir jārisina tādi jautājumi, kā izglītība, veselības aprūpa, darba apstākļi, infrastruktūra, tirdzniecība. Neaizmirsīsim tomēr, ka krīzes, migrācijas krīzes pamatcēloņi risināšana būs uh, iespējama tikai ar nenogurstošu, ilgstošu darbu un arī tas neatkarī, nebūs atkarīgs tikai no mūsu pūliņiem. Tādēļ mums ir pirmkārt jābūt efektīviem tur, kur gandrīz viss ir atkarīgs no mums pašiem, proti. E, krīzes pārvaldībā pašā Eiropas Savienībā. Godājumie deputāti. Šādā garā mums ir jārīkojas. Tāpat laikā jāatcerot, jāatceras, ka Balkāna migrantu ceļš nebija vienīgais. Un, uh, visi gaida mūsu sadarbību un solidaritāti, ne tikai Grieķija un Bulgārija. Es atgādinu arī par centrālo vidusjūras ceļu, uh, Lībijas migranti. No turienes arī var plūst migranti un uh, arī tas var radīt problēmas. Tādēļ mēs nevarēsim vienkārši tos risinājumus, kurus pielietojam Balkānos, um, izmantot arī šajā migrantu ceļā. Attiecībā uz Rietumbalkāniem mēs krietni par vēlu sākām rīkoties. Un tādēļ arī Eirozonas iekšienē robežas tika pagaidām atjaunotas. Šāds scenārijs nedrīkstētu atkārtoties nākotnē. Mums ir jārīkojas saulaicīgi, lai tas tā nenotiktu. Godējumi deputāti, Eiropa krietni pārāk ilgi ir bijusi dalīta drošības un atvērtības aizstāvjos. Beidzot, mēs tagad veidojam sintēzi starp šīm divām lielām vajadzībām - drošības vajadzība pie mūsu robežām un atvērtības un tolerances vajadzība. Tas ir varbūt lielākais panākums, ko esam guvuši pēdējo mēnešu gaitā. un tā būs arī viena no Eiro, nākotnes Eiropas galvenām, tas būs viens no nākotnes Eiropas galveniem kājas laukiem. Nebaidīsimies izaicinājumu. Kritiskos brīžos Eiropa ir gūs panākums tikai šos divus izaicinājumus risinot vienlaicīgi. Ja gribam būt patiesi eiropieši, mums jāpaliek atvērtiem un tolerantiem, vienmēr tajā pat laikā arī stingriem, izlēmīgiem un efektīviem. Eiropas īpatnība ir bijusi tā, ka tā ir varējusi spriedzi pārveidot pozitīvā enerģijā, un šī īpašība mums jāsaglabā arī nākotnē, šī spēja. Paldies! Paldies, Tuska kungs! Tagad komisijas vārdā runās Junker kungs, tās priekšsēdz. Sehr verehrter Herr Präsident, Monsieur le Président du Conseil. Priekšsēdētāji kungs, Eiropadomas priekšsētāja kungs, dāmas kungi deputāti. Akla fanātiska vardarbība ir tas, ar ko saskēras katru dienu tūkstošiem bēgļu Sīrijā un citviet, un viņi bēg no šīm vietām. Mēģinot sasniegt Eiropas krastus, bieži vien šie cilvēki nonāk kontrabandistu rokās, kuri ar ļoti minimālajām investīcijām laivās, pelna sev milzīgus eh, eh, ienākumus 3 līdz 6 miljārdi eiro 15. gadā šis šausminošais cilvēku tirdzniecības biznes ir tas, ko mēs vēlamies aizstāt eh, ar Uh, legālu un kontrolētu bēgļu uzņemšanu, un tāda ir arī vienošanās galvenā ideja, ko esam noslēguši 18. martā starp uh, Eiropas Savienību un Turciju, un ko esam sākuši jau īstenot šo vienošanos. Vai nu jūs pieņemat to, ka. Egejas jūras likumus raksta uh, noziedznieki un cilvēku tir tirgotāji, vai arī jūs pieņemat šo vienošanos, kas uh, arī raksturo mūsu attiecības bēgļu jautājumā starp Eiropas Savienību un Turciju. Protams, ka tas nav vienkārši, un to jau es teicu no paša sākuma. Šis uzdevums būs uh, ārkārtīgi sarežģīts. Vienošanās īsto, īstenošana ir Grieķijas un Turcijas iestādes, iestāžu pārziņā. Taču mūsu visu atbildību ir viņiem palīdzēt Eiropas komisija arī piedalās ar savu koordinātoru Martinu Vevei, kas cieši sadarbojas ar uh, Eiropas aģentūrām, Grieķijas un Turcijas atbildīgajām iestādēm, lai palīdzētu praktiski piemērot šo vienošanos, lai uh, arī kontrolētu Eiropas un statotisko tiesību um, efektivitāti. Kopš 4. aprīļa, kad viežinošanās ir īstenota, 325 nelegālie imigranti ir nosūtīti atpakaļ no Griecijas uz Turciju un uh, 79 Sīrijas bēgļi ir uzņemti no Turcijas Eiropā. Un tas ir tikai sākums. Katrs ne tikai Grieķija un Turcija, bet arī citas visas dalību valstis. Uh, strādās, tām ir jāstrādā apņēmīgi, lai nodrošinātu vienošanās īstenošana. Mūsu atbildība par bēgļiem priekšsēd, protams, nebeidzas pie āriem robežām. Eh, Turcijas rīcības plāna eh, pamatpremis ir tāda, ka mēs strādājam kopā un gribam piedāvāt bēgļiem cilvēku cienīgu dzīvi nākotnes perspektīvu. Tādēļ arī šī 3 miljārdu, šis 3 miljārdu fonds ir tik svarīgs. Un ir ļoti svarīgi, lai līdz 2018. gada beigām mēs to papildinātu par vēl 3 miljardiem. Gal galā šie līdzekļi ne e, tiek dāvināti Turcijai, kā es bieži lasu, bet kas nemaz nav taisnība. Šie līdzekļi nāks par labu tu, e, bēgļiem, kas ir jāsasilda, kuriem e, jāpabaro, kur bērniem ir jāiet skolā, lai šiem bērniem dot tiesības, palīdzot īstenot tiesības uz nākotni. Tieši tādēļ pirmie projekti 3 miljardi eiro palīdzības fonda ietveros drīz jau sāksies. 55 miljonu eiro tiks izmantot, lai 110 tūkstoši bērni vēl vairāk varētu apmeklēt skolas. Papildus vēl 40 miljonu eiro um, tiks eh, izmantot humanitārai palīdzībai pasaules pārtiks programmas ietveros Sīrijas bēgļiem, un arī citi projekti tiek gatavoti vēl. Mani bieži jautā, iespējams arī šeit, vai Turcija vispār esot uh, uzticams partneris. Protams, un to es nemaz negribu noklusēt. Ir jautājumi vairāk nekā tikai viens, kuros Turcija un Eiropas Savienība ir pavisam atšķirīgās domās, bet man arī ir pavisam skaidrs tas, ka, lai kā mēs priecājamies par sadarbību ar Turciju bēgļu jautājumā, tik nemainīgi ir mūsu nostāja attiecībā uz pamat tiesībām, pamat principiem kā presas brīvība. Es absolūti nespēju attaisnot to, ka vācu vēstniekam E, vācu vēstnieku um, uzaicina uz um, e, pārunām. E, Jādzīst tiešām ļoti rupjas satīriskas dziesmas dēļ, tas mūs neved uz priekšu attiecībās ar Turciju. Bet mūsu sadarbība Turcija pavēr arī iespējas, jo dialogā šie pamatjautājumi kas mums ir svarīgi, un arī Turcijai cerams, ir vieglāk risinājumi nekā pa gabalu vienam uz otru raugoties. Un ja iestāšanās saruna gaitā Turcija mums pietuvosies, es par to varu tikai priecāties. Un ceru, ka tas tā būs arī nākotnē. Bet no visiem iespējamiem risinājumiem šī sadarbība ar Turciju ir vislabākā. Ja mums ir robeža, eh, ja mums ir kaimiņš, tad vienmēr labāk būt um, ar kaimiņu labās attiecībās un šo robežu pārvaldīt kopīgi. Neaizmirsīsim, ka Turcija vien 3 miljonu gandrīz bēgļus ir pieņēmusi, vairāk nekā jebkur cita pasaules valsts, vairāk nekā visa Eiropa kopumā. Un tādēļ ir mūsu atbildība mūsu Turcijas tur kaimiņus ne, nepamest viens ar šo atbildību. Tas ir solidaritātes jautājums. Ja mēs pat viens otram tikai ierobežot spējam izrādīt solidaritāti, tad tiem, kas nesis lielāko nastu, mums obligāti ir jāizrāda solidaritāte. Mēs gatavojam arī reformēt mūsu kopīgo patvērumu sistēmu. Mēs zinām, kādas ir trūkumi esošajā sistēmā cilvēku tirgotāji arī zina šīs vājības. Viņi ir izmantojuši ļaunprātīgi šos trūkumus, lai uh, palielinātu savu peļņu. Pagājušajā nedēļā komisija arī publicēja opcijas, kāds varētu būt šai reformai. Es uzskatu, ka mums ir jādara trīs lietas. Vispirms, uh, ir jāpasaka ļoti skaidri, kura dalība valsts ir atbildīga par uh, patvēruma pieteikuma izskatīšanu. Tas ir mūsu kopīgās patvēruma sistēmas pamats. Tam ir jābūt uh, skaidram, izdarāmam un ilgspējīgam arī krīžu laikā. Otrakārt ir jānodrošina, ka katrs cilvēks saņem cilvēcīgu attieksmi, lai kur viņi arī atrastos. Tas nozīmē, ka mums ir pilnībā jāharmonizē patvērumu procedūras. Treškārt, ir jānodrošina, lai katrs patvērumu meklētājs paliktu tajā valstī, kur uh, um, Viņiem ir likts doties, tas ir vienīgais, kā mēs varam nodrošināt kārtību, tas ir vienīgais, kā arī mēs varam eh, īstenot visas patvērā, eh, patvērumu meklētāju tiesības. Un vēlreiz solidaritāte. Mēs eh, nevaram atstāt kādu dalību valsti krīzē vienu. Es Vēlos, lai mūsu patvērums sistēma būtu vislabākā pasaulē. Es vēlos, lai Eiropas parlaments mums palīdzētu izveidot šo sistēmu. Jums ir iespēja sniegt um, vadlīnijas, pirms mēs nākam mēnesi publicēsim priekšlikumu. Es aicinu jūs ar mums dalīties savās idejās. Esmu ļoti apmierināts ar to, ka Eiropa padome 18. martā apstiprināja pozitīvu komisijas stratēģiju par izaugsmu un nodarbinātību. Šis trīs stūrs starp investīcijām, reformām un veselām valsts finansēm. Šo stratēģiju mēs piemērojam, un šī stratēģija jau ir nesus pirmos augļus. Eiropas Savienības globālā ekonomiskā situācija vēl joprojām ir trausla, izaugsme nav pietiekama, un mums vēl joprojām ir 22 miljoni bezdarbnieku Eiropā. Un kamēr mums 22 miljoniem cilvēku nav darba, tikmēr mēs nevaram pateikt, ka krīze ir noslēgusies. Vienu dienu pirms Eiropadomas komisija savu stratēģiju attiecībā uz tērauda industriju konkrēti noteica, un es gribu jo īpaši uzstāt uz to, ka mēs ļoti nopietni uztveram Eiropas tērauda rūpniecības problēmas. Tā nav kaut kāda rūpniecības nozara. Tā ir pārstājis būt par smagu rūpniecības nozari. Tā ir kļuvusi par tādu nozaru, kurā tiek izmantotas jaunākās, modernākās tehnoloģijas, un šeit strādājošie vairs vienkārši nepārnēsā metālu, bet tie ir augsti profi augsta līmeņa profesionāļi, kuri mums ir jāatbalsta Eiropā, cik vien iespējams. Tādēļ mums ar visu enerģiju ir jācīnās pret negodīgas tirzniecības praksēm un tādēļ mums ir jānodarbojas ar problēmām, kas pastāv tērauda industrijā visā pasaulē. Mums ir jāiegulda nākotnes tehnoloģijās, jāinvestē cilvēkos, kas strādā tērauda rūpniecībā. Eiropā ir 360 tūkstoši cilvēku, kas strādā šajā nozarē, taču netiešās darba vietas, kas ir saistīts šo nozaru, ir daudz lielāks skaidrs, un mums ir jābūt prioritārai prioritātei šo darba vietu saglabāšanai. Priekšsēdētāj kungs, brīvai tirzniecībai jābūt godīgai tirzniecībai. Mēs tagad uh, importējam tērauda produktus no Ķīnas, uh, neatkarīgi no dažādām dempinga cenām, un mums ir nepieciešams piemērot konkrētus pasākums. Eiropa padome pieņēma lēmumu, ka komisijas pieņemtie pasākumi saistībā ar lauksaimniecību ir ārkārtīgi būtiska dimensiju mūsu kopīgajam projektam. Pagājušajā nedēļā komisija publicēja PVN darbības plānu. Tas nodrošinās dalību valstīm daudz lielāks, lielāku elastību piemēroties savām prioritātēm. Priekšstājkungs, dargie deputāti, šajos satrauktajos laikos komisija turpina cīnīties par Eiropas interesēm. Tiek veidoti tilti, uh, Mēs nodrošinam stabilitāti un centīsimies arī tā rīkoties nākotnē. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies Junker kungam no ETP, tagad priekšsēdē kungam Manfred Weber kungam vārds. Priekšsēdē kungs, dargie kolēģi, mēnešiem ilgi mēs šeit esam sanākuši Eiropas parlamentā un kritizējām padomu par to, ka nepastāv vienprātība ka pastāv dažādi ķild, dažādas ķildes. Tādēļ sākumā gribu pateikties par to, ka sanāksmē pirms lieldienām izdevās panākt vienošanos, iet vienotu ceļu kopā ar Turciju, tikt galā ar Balkānu migrantu ceļu. Pirmo reizi mūsu Eiropas vadītājiem izdevās sniegt vienotu atbildi, un šeit īpaši vēlos pateikties Eiropadomas priekšsēdētājiem Donaldu Tuska kungam. Tas ir viņa panākums, ka izdevās uh, ko apvienot dažādās intereses un iet vienotu ceļu. Liels paldies par to. Dargie kolēģi, atbildi mēs atradām kopā ar Turciju. Ir tikai šis viens ceļš kopā. Mēs vēlamies atzīt Turcijas panākto. Tagad apmēram 3 miljonu cilvēki valstī saņems darba atļaujas. Tagad darbojas arī nelegālo migrantu atpakaļnosūtīšanas sistēma, un mēs esam uzsukuši cīņu pret nelegālajiem cilvēku kontrabandistiem. Mēs cenšamies atkal atgūt uh, kārtību un tiesiskumu saistībā ar migrantu ceļiem, un tas, kas notiek, tika panāts saistībā ar Balkānu ceļu, ir jāpanāk arī dienvidu migrantu ceļam. Tagad esmu mazliet pārsteigts, ka tiek pausts, ka ir pieņemt pretiesiski pasākumi, piemēram, no komunistiskās eh, frakcijas puses. Es zinu, ka Cipras kungs eh, arī piedalījās un tagad eh, kritizē visu, taču Grieķijā taču viss tiek īstenots, un tas attiecas uz kreisajiem. Ja viņi kritizē, tad, tad jāskatās, kas notiek. Tas pats attiecas arī uz Verhofštatu kungu, Rutas kungs kā padomas priekšsēdētājs un arī Žan Mišela kā liberāls uh, Nu, premjers mm, arī visu atbalstu, un es ceru, ka konkrētie spēki arī īstenos šos pieņemtos uh, lēmumus. Eiropai ir nepieciešams robežs, taču Eiropa nav cietoks. Mums ir nepieciešama legāla ceļa, kā cilvēki, kas atrodas nelaimīgā situācijā, varētu apmesties Eiropā. Šeit arī Tautas partijas grupa atbalsta attiecīgā finanšu līdzekļu piešķiršanu. Beidzot, ir uh, beidzies šis haoss, kad cilvēki bez jebkādas kontrolas nokļuvuši Eiropā. Un arī šis ceļš ar Maķedoniju ir noslēgts. Priekšsēdētāju komisijas priekšsēdētāja kungs pareizi teica, ka bēgļiem nav iespējas izvēlēties palīdzības veidus, un noslēgumā vēlos uzsvērt to, ko Žans Klod Junker kungs teica. Tagad mums ir dota iespēja dot tādu jaunu sākumu Eiropas Savienības un Turcijas attiecībām, parādīt pilsoņiem, ka šīs partnerība var darboties un būt veiksmīga. Tādēļ mums ir skaidrs prasības Erdogan kungam. Viņš uh, riskē ar šo jaunā sākuma iznīcināšanu, ja netiek īstenotas cilvēktiesības, brīvība izteikties un tā tālāk. Citādi uh, Tas liecina par to, ka netiek saprastas demokrātiskās vērtības un Eiropas vērtības. Tas attiec mm, uz preses brīvību ne tikai Turcijā, bet arī Eiropā. Mēs no Erdogana sagaidām cienīt šīs vērtības. Dargie kolēģi, otrs eh, lielais jautājums Eiropa padomā bija izaugsmas jautājums. Un arī par to es vēlos izteikties. Tā kā mēs runājam par izaugsmi, valsts ir pozitīvs faktors. Vakardien Kipras partijas pārstāvis pie mums viesojās, un Kipra ir noslēgusi savu palīdzības programmu. Kipra atkal ir uzsākusi savu ceļu, tas ir veiksmes eh, stāsts, tai izdodas ar partneriem Eiropā atkal nostāties uz savām kājām un rūpēties par izaugsmu. Mēs atrodamies uz laba ceļa, jo īstenojam reformas un budžets ir ticis stabilizēts. Taču mēs piedzīvojam arī nacionālas vēlēšana kampaņas, kur partijas apšauba šādu kursu, kur tiek vēlētājiem paziņots, ka nevajag īstenot reformas. Un atkal tiek izdoti naudas līdzekļi, kuri nav, tiek doti dažādi solījumi. Iespējams, ka turmākajās nedēļās mums Spānijā būs jaunas vēlēšanas, un es gribu teikt cilvēkam, neticiet šiem tukšajiem solījumiem no zināmiem uh, cilvēkiem. Tā, ša, arī šeit Cipras kungs ir labs piemērs kur viņš sola cilvēkiem vienu, un tad viņam jāizteno pensiju reformas valstī. Neticiet tiem, kas saka, ka reformu ceļš ir noslēdzies un tagad atkal varam tērēties. Vienīgais uzsākums cilvēkiem ir tāds, ka mums ir jāizteno reformas, jāreformē mūsu valstis un ir jānodrošina stabilu budžetu. Tas ir vienīgais īstais ceļš, kur tautas partijas grupa arī turpinās iet. Lielas paldies! Lamberts kungs vēlas uzdot jums jautājumu, vai jūs tam piekrītat? Jā. Lielas paldies, kolēģi. Es uzdošu savu jautājumu angļu valodā, Manfred. Es dzirdēju, ka tu runāji par to, ka Erdoganam jāievēro cilvēktiesības un viss pārējais. Taču es uzdodu jautājumu, kādu ietekmi tu un eh, kanclē ir š, uz šo cilvēku, kad jūs sagaidat ievērot šīs, pra, kad jūs pieprasat šīs prasības, piemēram, kad komiķis uh, jūsu valstī uh, eh, izsmēja uh, eh, Erdoganu, tad tas neliecina, ka tās parāda kaut kādu labu spēku parādīšanu. Un Erdogans, protams, ka neatbildēs šādu izsmiešanu kur atbalsta arī kanclers kundze. Jā, protams, sākumā jums aplausi no labo puses par šo jautājumu, tie ir labi dzirdami. Sākumā vēlos paskaidrot, iespējams, ka zaļie to nezina, taču es neesmu kancleres pārstāvs, bet gan Eiropas parlamenta, Eiropas tautas partijas politiskās grupas pārstāvs. Domāju, ka zaļie par to jau būs dzirdējuši. Otkārt, Mēs neiebrukam ne pie viena. Var konstatēt savā grupā, ka saistībā ar vīzes jautājumiem nebūs nekādas atlaides saistībā ar bēgļiem. Vai nu Ankara īstenos visas prasības, un tad varam runāt par bezvīzu režīmu, vai arī nekas nenotiks. Mēs eh, nevienam nepakļaujamies. Un treškārt, attiecībā uz Erdoganu. Uh, Izskatās, ka šodien saistībā ar Turcijas rezolūciju mēs pieņemsim kopīgo lēmumu, ar kuru parlaments skaidri parādīs, ka no vienas puses ir jāsastrādājas pragmatiskā veidā kopā, jāmeklē risinājumi ar mūsu kaimiņiem, kādi nu viņi ir, un no otras puses mēs skaidri parādīsim to, ka mēs uh, sagaidām prasību ievērošanu no Turcijas puses. Paldies! Tagad no sociāldemokrātu frakcijas puses Pitēlas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es augstu novērtēju priekšsēdētāju tūs, kas sacīto, šī vienošanās nav perfekta, jūs teicāt. Es saprotu, saprotu to, ko teica arī priekšsētājs Junkers par trūkumiem. Ir uh, jāizbeidz nāves eh, kontrabandistu biznesu. Taču manas politiskās grupas šaubas par šo vienošanos paliek spēkā. Esam noslēguši vienošanos laikā, kad Turcija noslēdzas sevī. Brīvā, brīvā, brīvās, eh, preses brīvība tiek apspiesta. Uh, Es aicinu padomi un arī komisiju uzraudzīt arī cilvēku tiesību īstenošanu un humanitāro tiesību īstenošanu Turcijā, sniegt nepieciešamo ekonomisko un cilvēku resursu atbalstus Grieķijai, īpašu uzmanību pievērst tieši sievietēm un, be, un bērniem pārbaudīt, kā mēs arī varētu labāk Eiropas līmenī organizēt hotspot sistēmu jā, jārunā atklāta valoda. Mēs varam, protams, kritizēt šo vienošanos, es to arī daru, taču mums bija pienākums, mēs bijām spiesti uh, parakstīt šo vienošanos, un tās notika tādēļ, ka dažas uh, dalība valstis bija egoistiskas un uh, atteicās piedalīties bēgļu izmitināšanā. Nevienam, protams, mums nav uh, risinājums visiem, visiem šiem jautājumiem, taču mēs zinām, ka atslēga, lai atbildētu šo izaicinājumu, ir obligāts un automātisks mehānisms, kā to piedāvā Eiropas komisija, lai pārvaldītu imigrantu un bēgļu krīzi. Te ir arī jāņem vērā arī sankciju ideja. Sankcijas pret valstīm, kas bremzē šo procesu, tas nav pieņemami, ka Eiropas Savienība no vienas puses soda dalību valsti kura 0,01% dēļ pārkāpus deficīta um, robežas, bet uh, aizver acis iepretim tām dalību valstīm, kas sabotē imigrācijas politiku. Mēs nevaram būt strikti tikai attiecībā uz cipariem, bet akli attiecībā uz cilvēkiem ir nepieciešama stratēģija, tas jau tik pateikts, runa jau no tikai par Egejas jūru un Balkāniem. Uh, Arī imigrantu pieplūde dienvidu krastos pieaug, arī Āfrikas valstīms ir jāpiedāvā attīstības pakts, citādi nākamo mēnešu laikā atkal mēs piedzīvosim nāves vidusjūrā. No Āfrikas, no Albānijas nāks jaunie imigranti. Ko mēs darīsim? Mēs uz uh, ūdens celsim uh, mūrus apturēja tūkstošiem cilvēku ar sienām. Tas nav realisms, tas ir kauns. Es to arī saku attiecībā uz Austriju. Kas ir šīs preventīvais žoks, lai nobremzētu 25 bēgļu ienākšanu dienā? Tas ir kauns. Tas nodara ārkārtīgu kaitējumu. Nākamo nedēļu laikā mums tiešām ir vēsturiska iespēja. Mums ir iespēja reformēt Dublinas sistēmu. Junkers no jauna piedāvā alianses paktu ar parlamentu, un es tam saku jā, es saku jā priekšsēdētājiem Junkeram. Šis alianses pakts ar Eiropas parlamentu, lai īstenotu drosmīgu reformu, kas tiek īstenota pēc būtības, lai pārskatītu Dublinas sistēmas noteikumus un izveidot īstu Eiropas kopīgu patvēruma politiku. Joprojām uzskatu, un ar to noslēdz priekšsēdētāji, ka šajos tik grūtos uh, apstākļos mums ir jāturas pie tā, kas mūs vienā eiropeistu spēkus, un tādi joprojām šeit ir te Eiropā. Un nevis uh, pie, turēties pie tā, kas mūs uh, šķeļ. Būtu tiešām vēlams nepārvērst šo Eiropas parlamentu par uh, vēlēšanu kampaņu vietu Spānijā, Grieķijā vai citās valstīs. Šeit darīsim visu, lai saglabātu mūsu vienotību, lai mainītu Eiropu un lai izglābtu to. Paldies! Pitels kungs, Sulika kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu, Sulikungs. Vážený pán Pitela, chcete trestať krajiny? Pitels kungs, jūs vēlties um, sodīt tās valstis, kuras nevēlas uzņemt migrantus. Tādēļ mans jautājums, kas notiks tajā gadījumā, kad lielākā daļa šo valstu pilsoņu nevēlas, lai simtiem tūkstošu migrantu uh, ierastos šajās valstīs. Vai šīm valdībām jābūt uh, pret uh, pilsoņu vēlmēm? Paldies par jūsu īso atbildi. Jā, tiešām ļoti tieši jautājums. Ja valsts lem brīvi, brīvi um, darboties Eiropas Savienībā, tad šai valstī ir jārespektē lēmumi, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā. Paldies. No EKR grupas Kamala kungs lūdzu. Septembrī Frans Timermans uh, šeit uzstājās un runāja pār imigrantu un bēgļu krīzi. Dramatiski viņš paziņoja, ka ziema tuvojas tagad, kad dienas uh, tagad kļūst garākas un mēs redzam, ka vasara tuvojas. Starptautiskā emigrācijas organizācija uzskata, ka astoņreiz vairāk cilvēku šķērso jūras, lai um, ierastos Eiropā. Tas not astoņas reizes vairāk nekā šajos pašos mēnešos pagājušajā gadā. Un arī vasarā šie skaitļi būs lielāki. Cilvēki bēg no barbarisma, no terorisma. Un tas ir saprotami, grib labāk dzīvi mūsu valstīs. Nu, neviens nevēlas, lai šie cilvēki mirst. Bet jautājums ir par sabiedrības uzticību Schengenai un mūsu institūcijām. Vai sabiedrības uh, uh, izturība būs pietiekami ilga? Ir jāmaina mūsu atbildu un attieksmi. Šīs, šī vasara ir, ie, ir uh, iespēja mācīties no kļūdām, ko pieļāvām 15. gadā. Tuska kungs teica, ne visas vienošanās ir perfektas. Uh, Mēs esam ļoti daudz ko atbalstījuši, daudz pasākums, lai labāk uzraudzītu ārējās robežas, stiprinātu Schengen sistēmas informācijas sistēmu, atpakaļ nosūtīšanas programmu, uzlabot, cīnīties pret kontrabandistiem, bet ir arī citi lēmumi, kas mums ļautu varbūt labāk justies, bet ir problēmas joprojām, kas netiks atrisinātas. Turcija ir uzņēmis 2,7 eh, miljonus bēgļu. Ir tiešām ļoti daudz arī satraukumu par to, kā vienošanās darbosies praktiski, ir arī juridisks un pat ētisks problēmas. Laiks tad rādīs, vai šie satraukumi pamatot vai nē, bet pat ja tika uzteikt eh, šī vienošanās ar Turciju, paši Vācijā un komisijā, tomēr ir arī problēmas. Uh, Un jāsaprot, ka arī sociālajie mēdīji informē kontrabandistus. Ja, vien, eh, ja vienas durvis tiek slēgtas, tad imigranti tiks nosūtīti uz eh, pa citiem kanāliem - Maltu, Itāliju un tam līdzīgi. Tālāk par Dublins sistēmu. Viena opcija, ko piedāvā komisija, tātad centralizējam patvērumu pieteikumu sistēmu, un otra opcija - uzlabot esošo sistēmu. Bet, eh, vai arī citādāk runājot, tagad ir jautājums ar to, kādu tad opciju mēs izvēlēsimies - ideālisms, kur var neizdoties, vai reālisms, lai uzlabotu situāciju. Un sabiedrība noteikti gribētu, lai mēs izvēlamies pragmatismu un nevis ideālismu. Tas, ko sauc Tuskungs par šo zelta atslēgu, uh, Uh, strādāsim pie noteikumiem, kas strādā labi, stiprināsim jau esošu aģentūru darbu un nevis aizstāsim tagad izmisīgi ar kaut ko citu. Darīsim visu, lai kontrolētu robežas, nosūtīsim atpakaļ cilvēkus, kas nebēg vajāš, no vajāšanas. Un palīdzēsim tiem, kuri uh, meklē pat, patvērumu. Tad arī paredzēsim cilvēku cienīgus uh, apstākļu šiem cilvēkiem mūsu valstīs. Un lai dalība valsts varētu palīdzēt šiem bēgļiem tuvāk viņu mājām. Bet parādīsim visiem, kas iebrauc Eiropas Savienībā, ka mums ir ļoti spēcīgi un godīgi patvērums sistēma, kas balstās pragmatismu. Mans vēstījums komisijai, Eiropas parlamentam un dalību valstīm nākamajās nedēļās. Uh, tuvojas vasara, mēs nevaram no jauna izgudrot riteni, bet mums ir vēl laiks to salabot. Kamal kungs, Grapīnī kundze vēlas jums uzdot jautājumu, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Kamal, ați spus de mai multe ori că e nevoie de. Jūs teicāt vairāk, Kamal kungs, ka mums ir nepieciešams uh, pragmatisms. Jā, mēs to zinām, ir nepieciešama solidaritāte un humanitāte, bet ja jūs būtu komisijas priekšsēdētājs, nu ko tad jūs darītu, lai konkrēti piemērotu to, ko vēlaties? Ja jūs būtu komisijas vadītājs, konkrēti, ko jūs darītu? Jā, es redzu komisijas priekšsēdis uz mani raugās, ne jau lai rastu atbildi, bet vai es smaidīšu vai nē. Jā, mēs visi te varam uzdoties par komisijas vadītāju, bet galvenais jautājums ir pragmatisms. Jūs nevarat teikt, ka mums ir nepieciešams viens plāns un jāuzspiež risinājumu dalību valstīm. Uh, Solība kungs no manas grupas uzdev ļoti atbilstīgu jautājumu. Tad ko tad politiķi dara, ja lielākā daļa balsotāja attiecīgajā dalībvalstī nevēlas tādu risinājumu, ko uzspiež Eiropas Savienība? Un Pitēla kungs saka, viņiem ir jāpieņem Eiropas Savienības lēmumi. Nē, tas nav risinājums. Te ir jārunā ar visām dalībvalstīm un jāpresa, ko viņas var darīt. Viņas visas vēlas risinājumu, bet nevēlas uzspiest. Un tagad no liberāļu grupas Ferhofstad kungs. Dārgie kolēģi, ir tāds teiciens, tā kad spēlēties ar uguni, tad jums ir jāsagaida, kad apdedzināsieties. Un mans iespējas ir tāds, ka tas ir tieši tas, kas šobrīd notiek ar Turcijas vienošanos. Kādēļ mēs cenšamies visas mūsu problēmas ļaut risināt autokrātiskam līderim Erdogan kungam, un kas notika pirms divām dienām, Erdogans pieprasīja Vācijas valdību rīkoties saistībā ar vācu komiķu Bīlemana kunga satiriskajiem satirisko darbību attiecībā uz Turciju. Nu, es neesmu Bilman kunga atbalstītāja, taču brīvās valstīs, eh, demokrātiskās valstīs eh, tas nav pieļājams. Mēs labprāt maksājam par savām brīvībām, un atgriežoties pie Erdogana, mēs jau viņam esam iedavuši rokās Eiropas vārtu atslēgas, un tagad mēs riskējam vēl viņam nodot rokās mūsu uh, preses, eh, mūsu mēdīju telpu atslēgas. Viņš valdīs pār mūsu plasažiņas līdzekļiem. Un mani nepārsteidz tas, kas tas tagad notiek. Nemaz. Ja jūs uh, pakļaujat sevi kāda tādas personas kā Erdona kunga žēlsirdībā, tad jūs redzat, kādas ir sekas. Un, manuprāt, šis ir tikai sākums. Sākums tam, ko es saucu par turku uh, bazāra tipa politiku. Un tas, ko Erdogans teica Turcijas parlamentā, ka viņš atsauks šo vienošanos, ko ir mums noslēdzis, ja divu mēnešu laikā netiks uh, panākt bezvīzu režīmu ieviešana, kā viņš to piekrasīja. Un, un neatkarīgi no tā, vai viņš ievēros savus sniegtos solījumus. Tātad mēs esam nodevuši sevi Erdogan kunga un viņa valdības rokās. Man ir radies arvien vairāk tāds iespējas, Tuska kungs, ka, piemēram, Putins izmanto enerģētiku kā instrumentu un Erdogans izmanto nabaga bēgļus kā instrumentus. Tas notiek šobrīd. Kas tam ir pierādījumi? Pirmkārt, Turcija, Junkerkungs, ir vienošanās daļa. To nav apstiprinājuši paši turki. Turcijā viņiem ir jāmaina savi likumi, lai varētu atcelt visus teritoriālos ierobežojumus saistībā ar Ženēvas konvenciju. Un lai varētu īstenot to, ka Sīrijas bēglim ir iespēja gūt patvērumu Turcijā. Viņi tā nerīkojas un arī atsakās tā rīkoties. Taču daudz svarīgāks ir fakts, ka pastāv ziņojumu. Neviens par to nerunā. Mums ir šeit debatas, mums ir ziņojumi no Amnesty International, kas pavēsta, ka B Turcija nosūta Sīrijas bēgļus atpakaļ uz Sīriju pretrunā ar starptautiskajiem likumiem. Un vakardien Nīderlandes valsts televīzija uh, dokumentālā programmā parādīja un pierādīja, ka Turcijas iestādes šādi rīkojas. Mans jautājums Tuska kungs ir, kāpēc jūs neizmeklējat šos uh, faktus, vai tie ir, tā ir taisnība, un ja tas tā ir, vai mēs varam turpināt ar šādu vienošanos, kas ir pretrunā starptautiskajiem likumiem un mūsu pienākumiem. Ko jūs darat, kāda ir jūsu atbilde, vai jūs izmeklējat šos apstākļus? Un tā ir taisnība, ko Amnesty International un vakardien Nīderlandes valsts televīzija paziņoja. Un treškārt, ne, nemuļķosim paši sevi. Tā ir taisnība. Jūs sakat, ka vienošanās darbojas uz Grieķijas un Turcijas robežas. Jā. Šeit vairs nav 1700 100 bēgļu dienā, bet 50. Vakardien. Vakardien Itālijas robežsārdze izglāba nevis 50 cilvēkus, bet 2144 cilvēkus, kurus izglāba. Nu, palūkosimies tikai šiem vakardienas skaitļiem. Cilvēkiem šeit patīk pieminēt skaitļus, vienošanās. Tātad no 1750 un no 50 uz 1254 cilvēkiem. Vai tādējādi šī vienošanās darbojas? Un tikmēr mēs esam savas brīvības, savas vērtības nodevuši kā rokās, Erdogan rokās. Tā vietā, lai mēs šeit diskutētu par vienošanos, kas, manuprāt, nedarbojas, mums pašiem ar savām problēmām ir jātiek galā šeit, Eiropā. Tā ir prioritāte. Un, manuprāt, tas nozīmē trīs lietas. Pirmkārt, Eiropas robežu un krasta apsardz. Kāda ir realitāte? Komisija pareizi ir pieprasījusi datus par cilvēkiem dalībvalstīs. Kādi ir šie dati? 37 tika nosūtīti uz Grieķiju. Komisija pieprasīja apmēram 400 migrācijas eh, darbinieku un tika nosūtīti 31. 31 uh, cilvēks uz Turciju un Grieķiju, Tuska kungs komisija pieprasīja 1500 drošības darbinieku, cik tika nosūtīti no dalību valstīm 339. Tātad kopā vairāk kā 2300 cilvēku tika pieprasīti no komisijas, eh, lai izveidot šo Eiropas robežu un krasta apsardz, un realitātē mums ir apmēram 400 cilvēku, kurus Eiropas komisija nodrošinājuši. Vai tādējā, tādā veidā darbojas šī vienošanās? Manuprāt, uh, šeit jāpiemēro cita ideja. Mums ir nepieciešama šī aģentūra, nepieciešams tāda vienošanās, kas tiek izpildīta. Turklāt mums ir nepieciešama Eiropas patvēruma meklētāju sistēma, un Pitelekungs es atbalstu pēc iespējas ātrāk īstenot uh, komisijas priekšlikumu. Un, dargie kolēģi, ja gribat cīnīties pret cilvēku kontrabandistiem, tas ir, ir tikai viens cilvēks. Tikai viens iespējams veids tā ir legāla migrācija Eiropā. Tas ir vienīgais veids, kā tikt galā ar Turcijas vai Ziemeļāfrikas cilvēku kontrabandistiem. Paldies! Perhauštad kungs, Kabar kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Thank, thank you, Mr. Paldies, Perhauštad kungs E, jums un man vienmēr būs e, politiski pretēji uzskat, bet man jāapsveic jūs ar godīgumu. Roy Jenkins, Brit politiķis, ir teicis, ka tagad vismaz ir diezgan skaidri e, divas nostājas attiecībā uz Britu pozīcijas par Britu nākotnē Eiropas Savienībā, nu iekšā vai ārā. Un labi, ka jūs arī to tagad skaidri zinājat. Bet kāda signāla nāk no šejienes, no parlamenta? Britu tautas eh, pacietība ir beigusies ar Eiropas Savienības šādu uh, veidu uzvedību, kādu jūs demonstrējat. Jā, man patīk jūsu britu humors, bet es to uzskatu drīzāk kā jautājumu Kamal kungam, uh, kas ir speciālists šajos jautājumus. Tagad uh, apvienoto kreiso vārdā uzstāsies Cīmeres kundze, dāmas un kungi, priekšsēžkungs kas runātāji, kas runāja pirms manis. Es domāju, jūs triks nedarbosies. Ņemot vērā statotiskās sabiedrības kritiku par es Turcijas vienošanos sacīt, ka, nu jā, mēs sapratām, mēs pašaubamies par šī līguma tiesisko, etisko uh, eh, leģitimitāti, bet, nu, uh, to nu mēs varējām uh, izcist vairāk neko, mums nav uh, e, panacējs, mums nav zelta atslēdziņas uz svēto kapvietu. Uh, to visu uh, tā vienkārši atrunāties mēs nevaram. Kā tad mēs esam īsti nonākuši pie šajā situācijā, par to neviens vārds. Un ja tad vēl Weber kungs, eh, eh, kuru moc viņa nakts mūrgi par eh, komunisma rēgu, Cipras kunga personā vai citos, tad man jāsaka, ka jūs kaut kā laikam nesaskatiet realitāti. Mēs piedzīvojam, ka ar katru lēmumu nosūtīt bēgli atpakaļ no Grieķijas Turcijā valstī, kas nosūta uh, Eh, šos bēgļus atpakaļ, ir jāgarantē, ka eh, valsts, ko bēglis nosūtīts atpakaļ, ir droša trešā valsts <clears throat> mēs esam visu laiku mēnešiem ilgi vainojuši Grieķiju, ka tā nedara pietiekoši daudz, uh, lai sargātu savas ārējās robežas. Mums jādomā, vai Grieķija vispār var uh, palikt Schengenes zonā. Uh, eh, mēs pilnīgi ignorējam kādu realitāti šajā valstī. Šverhofštad kungs uzskaitīja, cik maksā šī līguma uh, īstenošana, kādu konkrētu padzību Eiropas Savienība līdz šim ir sniegus, kas ir solīts. Mēs piespiežam Grieķijai piemērot politiskā patvēruma procedūru aģentūru, kas e, e, ir balstīta uz pašiem zemākiem standartiem, kādiem var būt. E, mēs pazeminām šos politiskā patvēruma <clears throat> pieteikumu pārbaužu standarts. Tas ir skaidri jāpasaka. Un, ja tas E, norāda uz to, ko, e, kas mums gaidāms nākotnē e, ar citiem nolīgumiem, tad man jāatzīst, ka mēs esam atkāpšies ļoti tālu no saviem principiem, standartiem, no savām prasībām pēc cilvēcības un cilvēku cieņas. Tad tas arī skaidri jāpasaka. Viena lieta ir netikt uh, Eh, galā ar eh, praktiski jautājumu risināšanu, bet otrs ir eh, izlikties, ka, nu, jāsamierinās ar visu, kā tas ir, un kuriem nepatīk tie, lai tur mutes ciet. Man arī jāsaka, ka mēs joprojām esam un paliekam pret šādu uh, Turciju. Uh, es vienmēr gribētu uzsvērt šādu Turciju, kā tā ir patreiz Erdogana vadībā, ka tā tiek vērtēta kā trešā, drošā trešā valsts. Kas ir droši trešā valsts? Tā var būt tikai valsts, kas bēgļu tiesības efektīvi praksē garantē, bet tas nenotiek. Mums ir daudz tādu ziņojumu. Diendienā no janvāra vidum simtiem bēgļu tiek nosūtīti apakaļ Sīrijā. Um, sīriešu bēgļu reģistrācija e, nenotiek. Uz cilvēkiem tiek šauts e, pat uz bērniem. Uh, Kad mēs par to šeit runāsim? Tāds ir jautājums, kas man rodas. Man jāsaka, ka lūdzu. Um, uzdrūkstieties, uh, īstenosim drosmīgi politiskā patvēruma politiku, risināsim šo jautājumu. Paldies, Cimers kundze. Un tagad zaļo grupas vārdā Hārmsas kundze. Uh, Godētais priekšsēžkungs, dārgie kolēģi. Pēc pēdējās galotņu sanāksmes e, bija šī ideja, kas ir kā svarīgāk par rezultātu. Proti, gādāsim kopīgi par kārtību, e, prognozējamību, tiesību valsts principiem, migrācijas procesā, bēgļu plūsmu vadībā, nodrošināsim bēgļiem e, tiesību valsts principus, cilvēcīgumu. Bet tas, ko mēs tagad piedzīvojam nedēļām ilgi jau, diendienā, no rītiem, vakarā, ziņās no Grieķijas, tas parāda situāciju, kurā gan ir iedibināta sava veida kārtība, bet cilvēcīgums un tiesība valsts principi ir galīgi aizmirst. Piemēram, no Idomēnī bija ziņojumi, mm, kurus mums rādīja kāds bijušais Vācijas ministrs Blūma kungs, kurš e, sacīja, ja jūs gribat kaut ko uzlabot, tad rīkojieties saskaņā ar Eiropas cilvēcīgumu ideju un saskaņā ar mūsu pašu likumiem. Tuska kungs, jūs iepriekš sacījāt, ka nu, tur vēl nav viss simtprocentīgā kārtībā. Es domāju, ka mēs pašreiz Grieķijā vispār nevaram runāt par tiesību valsts principiem, uh, šajos uh, bēgļu pārvaldībās, un tāda ir Eiropas galvenā atbildība. Pirms mēs runājam par sarežģīto situāciju Turcijā, mums vispirms pašmājās Eiropas Savienībā jāspēj šiem bēgļiem garantēt tiesību valsts principus. Vai tas būs izdosies, pirms mēs esam izveidojuši Eiropas eh, kopējo robežu apsardzi un uh, krasta apsardzi, uh, Tāda ir galvenā prasība, manuprāt, vai tas ir iespējams simtprocentīgi. Pirms esam to, šo soli spērojuši, es nezinu, bet turpināt tā, kā esam tagad sākuši, nu to nu nekādīgi nevaram, to es zinu. Un es domāju, ka Eiropas Sanība kopā ar Grieķijas vārs iestādēm, Grieķijas politiķiem, viņiem ir jārod kāds cits risinājums. Jo man, ir, eh, man šķiet, ka tas, kas tagad notiek, tas uh, uh, met ļoti nelabu ēnu uz visu ES bēgļu politiku un ka šādi apstākļi tiek uh, pieņemti vienkārši, lai uh, atbaidītu bēgļus, kas savādāk dotos uz Eiropu. Nu, tas nav pieņemams. Turcijā es domāju, ka tādēļ, ka mums ir šī vienošanās par bēgļu atpakaļ uzņemšanu, ir arī uh, Eh, eh, tagad atbildība par to, ka šī valsts ievēro tiesību valsts principus. Tas, ka mums ir līgums ar Turciju, tas nenozīmē, ka mēs varam ļaut viņiem rīkoties, kā pašiem ienāk prātā. Um, nē, mēs jau nedēļām dzirdām par to, ka sīrieši bēgļi tiek nosūtīti apakaļ uz uh, Sīrija Eiropas Savienībai sen jau vajadzēja noskaidrot, vai šie uh, ziņojumi atbilst patiesībai, un ja tas tā ir, uh, tad uh, ir jāpārbauda vienošanās ar Turciju, un, un uh, ja nu tiešām tas izrādas uh, atbilstoši patiesībai, tad ir uh, jāceļ šī vienošanās. Ferhofštata kungs runāja par eh, kopējo robežu apsardz, eh, eh, krasta apsardz, tajā ziņā es viņam var, var pilnīgi piekrist, bet es nedomāju, ka Eiropas Savienība jau ir nometusies pie prezidenta Erdogana kājām. Es domāju, ka līdzīgi kā arī opozicionāri man Kurdistānā, Istambulā, Ankarā saka, ka Turcija ir pelnījusi uh, Eiropas pūliņus t, uh, eh, panākt Turcijā labāks tiesībvalsts princips, uh, un katru mēģinājumu šeit iet pozitīvā virzienā to pilnīgi diskreditēt, uh, ņemot vērā kopējo situāciju tuvajos un vidējos austrumos, man tas šķiet, kā arī ņemot vērā Turcijas geogrāfijas stāvokli un mūsu vēsturi ar Turciju, tas šķiet nepieņemam. Dāmas un kungi, un vēl pēdējais vārds par Turciju mākslas un preses brīvība, eh, par to Vācijā nelems Erdogan kungs. Domāju, ka mana valsts ir pietiekoši spēcīga, lai šajā uh, strīdā ar Erdogan kungu arī pastāvēt. Paldies par uzmanību. Tagad FDD grupas vārdā Farāža kungs. Paldies. Esmu ļoti pārsteigts. Man vairāk kārt tika teikts, ka mēs šeit esam Eiropas demokrātijas mājās, un tā tad mēs varam Eh, šeit arī kopīgi priecāties droši vien par Nīderlandiešu referendu pagājušajā nedēļā, kur, Eiropa, kur tauta sacīja nē Eiropas paplašanāšanai vienošanās ar Ukrainu. Un Turcija, attiecībos Turcija, protams, vēl daudz lielāks vairākums būtu noraidījis Turcijas iestāšanos. Tātad tā bija uzvara demokrātijai, bet it īpaši tā bija uzvara eh, organizācijai Gīnpail, jaunu blogeru eh, organizācijai, kas savāca 427 tūkstoši paraksts. Tā tad uzvara tiešai demokrātijai. Žanroberto Castelleggio, ģēnijs, kas izveidoja piedzvaigņu kustību Itālijā, ir mīris. Dāmas un kungi, tāda ir jaunā politika. Un tomēr Junker kungs mums saka, ja Nīderlandieši eh, balsos pret, tad tā būs uh, katastrofa. Un viņš to pat nepieminēja šodien. Un jūsu priekšstats samatā Van Rompuj kungs. Uh, teica, mums vienkārši vajadzētu ignorēt līderlandiešus un turpināt tā kā līdz šim. <clears throat> Mēs redzam, ka lielie bataljoni <clears throat> cenšas, kā varam, pilnīgi ignorēt Nīderlandiešu tautas vēlmes. Es domāju, ka lietas mainās. Es nedomāju, ka šīs institūcijas pārdzīvos 21. gadsimta tehnoloģijas. Tauta grib izmainīt eh, politiku, un jums visiem nāksies trūkties tā tam arī jābūt. Apvienotā karalistē ir sācies uh, laiks, kad mm, tūlīt būs tautas nobalsošana par mūsu valsts dalību Eiropas saimnībā, un tad jau redzēsim. Redzēsim, kā tad būs. Tagad Eiropas saimnība um, ehm, klanās un, un krīt dubļos uh, Erdogana kunga priekšā, kurš bradā kājām mūs. Un Mēs dzirdējam šeit, ka e, tiek, notiek progress. Nu, paskatīsimies, kā ar to ir. 1,8 miljonu cilvēku ir ieradušies Eiropā pēdējos 18 mēnešos, un e, tad šie 300 e, vēl, man tas neizklausās sevišķi daudz labi. Tie, kas par to priecāsies, tomēr, nu, ir viena tāda grupa, tie ir ASIS. Viņi 5000 savu cilvēku ir Eiropas kontinentā nosūtījuši, mm, tā saka Eiropola boss tam vajadzētu gan likt mums uh, uh, baidīties. Uh, nu, es domāju, ka uh, Britu tauta balsos par Brexit, un, lai mūsu pašu drošību paņemt savās rokās. Būs tā, kā bū, bija pagājušajā nedēļā Nīderlandē, tauta pret politiķiem. Varbūt jums ir lielā nauda, lielie uzņēmumi, Goldman Sachs, bet mums ir sava blogera armijas un visbeidzot tautas griba uzvarēs, un šī uh, vieta negūs uzvaru. Erikson kungs grib jums uzdot jautājumu lūdzu. Paldies. Priekšsēd. Man ir jautājums Farāža kungam. Jūs sēžat aiz Britu kā roga. Vai jums nešķiet, ka daudziem Britiem jākaunas par to, ka runātājs, kas runājas Britu kāroņu, jūsmo par tautas nobalsošanu, kurā vienīgais uzvarētājs bija Pūtina kungs, kurš tagad priecājas, ka Eiropa nav vienota uh, sadarbība ar Ukrainu. Lūdzu, Farāškungs, es neesmu Putina kunga fans, bet man arī negribas karot pret viņu tā varētu būt, būt diezgan muļķīga ideja. Ko mēs darām? Mēs uh, uh, iedrošinām korupciju, bet demokrātiski ievēlēt līderu uh, gāšanu Ukrainā. Un tad brīnamies, kā Krievlāts reaģē. Nevajadzētu brīnīties. Mums visiem vajadzētu aizstāvēt savus nacionālā valsts demokrātijas un Eriksona kungs. Mēs gribam sadarboties, tirgoties vienam ar otru, būt draugiem un labiem kaimiņiem, bet es negribu, lai šī uh, Es negribu redzēt šo karogu, šo um, <clears throat> himnu uh, un visus šos kungus. Es negribu politisko savienību, es gribu patiesu Eiropiešu draudzību. Un tagad NF grupas vārdā Vilimska kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Nevar atturēties komentēt iepriekšējos runātājus no sociāldemokrātu un tautas partijas grupām. Jā, Pitelkungs apgalvo, ka Austrija jākritizē jo katru dienu mūsu valstī ierodas 25 migranti, tad var apdrošināt to, ka pagājušajā gadā tie bija 90 tūkstoši, kas pieprasīja patvērumu, šogad tie jau ir 35 tūkstoši. Un vakardien tie bija miljoni, kas tika cauri Austrijā uz Vāciju. Un tad, kad beidzot mana partija īsteno uh, robežu uh, kontrols pasākums, tad es uh, nepieļauju šādu kritiku. Un runājot par tautas partijas priekšsēdētāju, kad Vēbers vienmēr runā tā nicinoši par uh, labējiem. Kas tad jūs, Vēberkungs, esat CSU eh, loceklis? Un, ja dzirdu jūsu Bavārijas priekšsēdēta eh, premjerministra vārdus, viņš uh, ir konservatīvs politiķis, taču atrodas starp uh, sarkanajiem un zaļajiem, bet nu labi, ka Vācijā AFD tagad gūst uh, uzvāru. Un Harmsas kundze no zaļajiem, kas nopietni pirms kādu laiku apgalvoja, ka uh, demokrātisks referendumi Eiropas lietās ir apšābāmi, tad es nesaprotu, kas notiek jūsu partijā. Jūs nākat no tādas kustības, kas balstās uz demokrātiskām vērtībām. Šobrīd jūs veidot diktatūras veidā un gribat uh, atņemt tautai tiesības uh, pieņemt lēmumus. Un šis Turcija, šī Turcijas vienošanās dodas pilnīgi nepareizā virzienā. Mēs esam aizvēruši acis un ausis. Uh, attiecībās to, kas notiek Turcijā, cilvēktiesības, attiecība pret sievietēm, sabiedrībā un tā tālāk un tā joprojām. Priekšstādkungs, es jau tūlīt noslēgšu. Ir jāuzklaus tautas vēlme. Nīderlandai tika pieņemts svarīgs lēmums, ja tiek piemērota nepareiza Eiropas politika. Tas ir labas prakses modelis visai Eiropai. Paldies, paldies. Tagad vārds eh, pie partijas grupām nepiedarušam Balcokungam. Priekšsēžkungs, paldies. Eiropas Turcijas vienošanās rezultātā e, Eiropā ienāk migrantu plūsmas. E, Eiropas Savienība uzskata, ka ir labie sliktie migranti. Labie migranti ir tie, kas bez. E, sliktie migranti ir tie, kas bez dokumentiem ienāk Grieķijā. Tie tiek sūtīti apakaļ. Uh, Bet to, tie, kurus Turcija nosūta saskaņā vienošanos uz Eiropu, tie ir labie migranti. Es jautāšu, vai tiem izdosies integrēties Eiropas sabiedrībās. Viņu starpā nebūs teroristu. Par to nav nekāda garantija. Šī vienošanās īsteno priekšsēž Junkera priekšstatus. Viņš ir parlamentē teicis, ka Eiropā ir vajadzīgi migranti, un viņš kā piemēra rādīja, norādīja uz Austrāliju un Kanādu. Cimerkundzes teica, ka mēs esam Eiropas Savienība. Nē, demokrātijā nevis mēs esam Eiropas Savienība, bet Eiropas Savienības iedzīvotāji. Viņu vairākums negrib tādu Eiropu, kas pārvēršas par iedzīvo, e, ieceļotāju kontinentu. Paldies par uzmanību. Paldies. Nākamais runātājs būs Roila kungs. Priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāji. Dažreiz es īsti nesaprotu, kas notiek pasaulē. Mums ir bijušas daudzas diskusijas, esam uztraukušies par to, ka bēgļu jautājumā mums nav konkrēts palīdzības. Mūsu galvenais uzdevums ir parūpēties par to, lai bēgļiem varētu palīdzēt. Tad mēs uzbrukām padomē un teicām, ka šie trakie idioti nepalīdz un tagad beidzot pieņemiet uh, lēmumu. Nu, varētu pateikt, paldies, tagad viss ir kārtībā. Nē, tā vietā Cimers kundze un Ferhofštad kungs visu laiku kritizē, kā vienmēr, sūdzās. Tā mums vienmēr ir viņi vienmēr visu kritizē un uh, sūdzās, un nekas, uh, nekāda atbildība netiek uzņemta. Bet beidzot, uh, Eiropa ir uzņēmusies atbildību, kā to teica Tuskakungs, beidzot dalība valsts ir vienojušās kaut ko darīt. Protams, ka tas nav perfekts risinājums, kas tad to apgalvo. Tas, kas nodarbojas politikā un ir vēl pie pilnas aprāta, tak saprot, ka politikā nav perfektu risinājumu. Tas vienmēr ir kompromiss, vienmēr notiek virzība solīt pa solītim, bet beidzot mums ir kaut kāda konkrēta pasākuma, samazinās bēgļu skaits un tiek nodrošināta palīdzība. Un šie mm, muļķīgie apgalvojumi, ka mēs pakļāmies Turcijā, nu kas tās pa muļķībām? Es jau pašu sākumu vienmēr esmu atbalstījis Turcijas pievienošies, un citi vienmēr uzskatīja, ka jā, uz ņem Turcija otrā dienā. Nu, tā kā beidzot jābeidz satraukties. Uh, Uh, par to, ka vienā mirklī pieprasām Turcijas uzņemšanu, un tad, kad mēs sadarbojamies, tad pēkšņi atkal viss ir, uh, visiem atstāvs ceļās. Uh, Nu, protams, ka daudz, kas eh, man nepatīk, ļoti daudz, kas man nepatīk, kas notiek Turcijā, taču, ja mēs palraugamies uz bēgļu jautājumu, kā Žans Pols eh, Junkers teica, ka mēs varam panākt sadarbošanās, tad tas ir panākums. Varētu taču teikt, jā, super lieliski, mums ir kaut kas izdevies, un tagad turpināsim, protams, jāpalūkojas, lai uh, netiek pieļauts kļūdas, bet nevajag no rīta līdz vakaram visu kritizēt. Uh, Un mūsu parlaments zaudēs uh, savu tēlu, ja vienkārši visu laiku visu kritizēsim. Nē, mums ir jānodrošina konkrēta palīdzība, par to mums maksā. Langsdorf kungs vēlas jums uzdot uh, zilās kartiņas jautājumu. Rail kungs, jūs atbildēsiet, jā? Ja? Lūdzu, Langsdorf kungs. Liebe Herbert. Dargo Herbert. Pieņemsim, ka šī vienošanās ir laba Un es arī uz to neraugos tik kritiski. Tad, un, manuprāt, tas tiešām ir pareizais solis īstajā virzienā. Dalībvalstīm ir jāuzņemās atbildība. Vācijas iekšēt ministrija pagājušajā nedēļā teica, ka uz vietas Grieķijā cenot šo vienošanos ir divi, trīs personas no tehniskā atbalsta dienesta, ir kādi četri e, eksperti, vēl astoņi tiks nodru, nosūtīti no Vācijas policijas. Vai tu piekritīs, ka Vācijas e, valdība neievēro savas prasības, lai īstenot šo vienošanos, nodrošinot attiecīgus resursus, un ka šeit Junkera un Tuska kungi vienkārši tiek atstāti, tiek pamesti novērtā no Merkelis un Demezjēra. Nu, mm, tik traki jau nav, taču es pilnībā piekrītu, ka dalībvalstīm ir arī jāizpilda savi solījumi. Uh, taču, diemžēl, administrācijā tas nevienmēr tiek tā realizēts. Protams, ka ir jāievēro solītais neatkarīgi no dalību valsts. Turklāt dalību valstīm jābūt gatavām uzņemt bēgļus, tas arī pie tā piedarās. Viss ir saistīts. Protams, ka apsolītie resursi personāls ir jānosūta. Tā tam jānotiek. Paldies, nākamā runātāja Fajāns kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribēju šodien teikt, ka mums ir laba vienošanās ar Turciju, taču, diemžēl, tā nevar apgalvot. Man ar vien vairāk rodas uh, iespējas, ka šis ir tāds uh, slikts kompromiss, taču, diemžēl, nav alternatīvu. Es gribētu, lai šī vienošanās darbotos, bet lai darbotos tā, ka tiek ievērotas bēgļu pamatiesības, un lai mēs nenodarbotos ar tādu kā sabotāžu. Mēs dzirdam, ka vēl ar vien bēgļi nokļūst Grieķijas salās, un ka Turcija sīriešus atgriež atpakaļ, piemērojot vārdarbību. Un tas ir šausmīgi. Grieķijā tūkstošiem cilvēku dzīvo uz ielām šo bēgļu. Un kāda ir šī drošības situācija valstī? Mēs zinām, kāda ir situācija turstībā attiecībā uz um, minoritātēm un mēdīju situāciju. Un kritiska situācija ir arī Grieķijas salās, kur ir šie karstie punkti, kas ir tādas slēgtas nometnes. Mums ir ļoti uzmanīgi jāraugās uz šo vienošanos, jā. Ja dalībvalstis jaunās eh, bēgļu pārvietošanas programmas neīstenos. Problēmu kodols atrodas mūsu pusē. Mēs jau sen varējām spēcināt drošos uh, migrācijas ceļus, mēs varējām izvairīties no žogu uh, celšanas, no uh, cilvēku tirzniecības, bērnu, sieviešu eksploatācijas. Mēs to nedarījām. Mums ir nepieciešama ambicioza Dublinas programma. Iespējams, ka šī ir pēdējā iespēja, pēdējā vēsturiskā iespēja pārliecināt cilvēks par Eiropas projektu. Jums ir zilās kartiņas eh, jautājums no Eterīts kunga. Lūdzu. Labrīt, paldies, ka atbildat uz šo jautājumu. Vai jūs gribētu, jūs gribētu paskaidrot, lai varētu kopā ar Patelas kungu dalīties ar to komentāru, ko viņš iepriekš pauda. Vai jūs piekrītat, ka valsts rīkojas uh, egoistiski lemjot par bēgļu uzņemšanas skaitiem? Vai jūs piekrītat, ka dalībvalstīm piespiedu kārtā ir jāuzņem zināmi cilvēku skaiti? Un vai jūs uh, nosodat to cieņas trūkumu, kuru Britu liberālo partijas eh, vadītājs parāda neatkarībām valstīm. Paldies, kolēģi kungs, es piekrītu visam tam, visiem tiem, kas uzskata, ka šodien nedarbojas Eiropas solidaritāte. Tāpat piekrīt tiem, kas uzskata, ka visām dalībvalstīm ir jāuzņemās atbildība, kad runa ir par dažādu slogu sadali un uzņemšanos. Uh, Šobrīd jaunā bēgļu uzņemšanas programma nedarbojas. Daudzas dalībvalsts vienkārši neievēro savus pienākumus, un kamēr tas tā nedarbosies, vispārējais vienkārši ir lieki. Vienošanās nedarbosies, un Eiropas Savienība iet pa tādu plānu ledu. Vēlos visus tiešām uzņemties savu morālo atbildību. Paldies, nākamais runātājs ir Foķigas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropadoms Marta samits tiešām pātrināja situāciju. Šeit vēlos pieminēt divus gadījumus. Uzbrukums Eiropas Savienības galvaspilsētai Briselei un Nīderlandes referenduma rezultāti pirmajā gadījumā es no visiem trim priekšsēdētājiem sagaidu informāciju par to, ko viņi ir darījuši un ko plāno darīt, lai aizsargātu savas institūcijas un tūkstošiem dalību valstu ierēģņus un darbiniekus. Tas attiecas arī uz visiem Briseles apmeklētājiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai m, mm, labi īstenotu arī administratīvos procesus. Šeit ir jāpiemina arī padomas secinājumi. Otra problēma - Nīderlandes referendums. Šeit tika apšaubīts uh, Ukrainas uh, nolīgums un uh, jāpiemina arī Putins. Šeit es sagaidu Eiropas risinājumu. Ir nepieciešami daudz gudrāki risinājumi nekā vienkārši sarunas ar Krieviju. Šie brutālā iejaukšanās polijas jautājumos un šīs uh, šodien uh, pieņemtās, šodien paredzētās rezolūcijas tonis ir vienkārši nepieņemami. Paldies, jums ir zilās kartīts jautājums no nu, Jākans Arīkundas. Priekšsēdās kundze, es nesaprotu, kā Nīderlandes referendums ir saistīts ar uh, Krieviju un Ukrainu un šo tagadējo jautājumu. Mēs runājam par ļoti būtisku jautājumu par to, kā lai tiekam galā ar patvērumu meklētājiem, kā samazinām šo bēgļu skaitu, un kā jūs nespējat vispār koncentrēties šo jautājumu, jo, manuprāt, tas skar visus Eiropas pilsoņus, tieši šis jautājums. Lūdzu. Kundze, es nezinu, kā mana runa tika iztulkota dažādajās valodās, taču, manuprāt, nākotne parādīs, ka pastāv skaidra sasaist starp visiem šiem jautājumiem. Tāpat es attiecos arī uz administratīvajām iespējām atrisināt šīs problēmas pēc terorisma uzbrukumiem. Paldies, nākamais runātājs Lamsdorf kungs, lūdzu. Jā, Lamsdorf kungs. Dāmas un kungi, manuprāt, ir pareizi un jau skats uz ģeogrāfisko uh, karti par to liecina, ka mums ir jārunā ar Turciju, jārīkojas ar cieņu pret Turciju. Turcija uzņēma 3 miljonus bēgļu, tas ir attiecīgi jāatzīst. Par to liecina pirmais skats uz karti, taču otrais karts parāda, ka vidusjūras ceļš tagad uh, aktivizēsies, kamēl kungs pareizi uh, par to liecina, ka nāk vasara un situācija attīstīsies. Kas tagad jānotiek? Jānotiek šīs vienošanās īstenošanai, humānā veidā, efektīvā un uz nākotni orientētā veidā. Humanā veidā, jo mēs nedrīkstam atteikties no atsevišķo personu pārbaudīšanas, mēs esam tiesiska uh, kopiena, un Turcija tas ir jāatzīst. Efektīvi, veidā. Tas nozīmē, ka dalībvalstiem jāietur savi solījumi. Manuprāt, Vācija ir pametusi nu, Eiropu novārtā. Vācijas policija ir 1700 darbinieku un tikai 300 ir uh, nodrošināti šiem plānam. Un turklāt mums ir nepieciešama legāla migrācijas sistēma, citādi šīs bēgļu krīze turpināsies. Paldies, nākamā runātāja Varšjākundze. Merci. Paldies. Eiropā vēlas drīzāk uh, nosūtīt policistus un uh, um, nevis uzņemt bēgļus. Hotspot ir kļuvuši par ieslodzījumu nometnēm, neizskatot individuālos pieteikumus, un tiek nosūtīti atpakaļ, tā skaitā arī sīrieši pārkāpjot cilvēku tiesības. Imigranti, kuriem nebūtu vajadzīga starptautiskā aizsardzība, vīrieši, es zinu, vairāk sievietes un bērni. Uh, ANO īpašais sūtnis migrantu jautājumos eh, saka, ka šī vienošanās bēgļiem pasliktina situāciju. ANO eh, augstais pārstāvs bēgļu jautājumos arī nosoda šo vienošanos un runā par cilvēku tiesību pārkāpumiem. Man ir kauns būt uh, Eiropietēji un kauns redzēt, kā cilvēku tiesības tiek pārkāptas, jo Eiropas Savienība nevēlas risināt savas problēmas, un tā mēs veicinām populistu uzplaukumu. Jā, ir jāatrod uh, pragmatiski risinājumi, lai neļautu cilvēkiem iet bojā vidusjūrā. Eiropa Eiropas Savienība ir bagātākā ekonomiskā zona pasaulē, tā ir jābūt solidārai um, humanitārās krīzes augstumos, kā, kas skar mūsu planētu. Terikavras kungs, paldies, es runāju mūsu grupas vārdā. Esam ļoti satraukti par vienošanos ar Turciju. Uh, Vienošanās nevar atrisināt bēgļu krīzi tā vietā, lai sniegtu humānu un taisnīgu Eiropas risinājumu. Dalībvalsts egoistiski mēģina slēpt šo krīzi no pilsoņu acīm, izliekoties, kā nelegālā bēgļu nosūtīšana atpakaļ uz Sīriju, ka tam nav nekāda sākara ar Eiropas Savienību. Taču Mēs zinām, kāda ir uh, Turcijas, uh, Sīrijas robeža un kāda šausmas tur notiek. Būtu nepieciešama vienota pieeja patvērumu jautājumos, balstoties uz solidaritāti un atbildības pārdali. Uh, Turcija nav droša valsts bēgļiem. Turcija nenodrošina pamat garantijas bēgļiem. Vēl vairāk Turcija nav droša valsts pat uh, turkiem. Uh, Turcija īsteno represijas un vardarbību pret kurdiem un citām minoritātēm. Turcijas valdībai ir jāpieliek punkts cenzūrai un jārespektē vārda brīvība. Visbeidzot, šī vienošanās nav le juridiski legāla. Um, valstu valdību vadītāji tādējādi mēģina izvairīties no pienākumiem, kas ir paredzēta Eiropas Savienības tiesību aktā. Uh, Eh, aktos un eh, cilvēktiesību hartā. Vienošanās liedz, liedz arī Eiropas parlamentam līdz pieņemt lēmumus par jautājumiem patvērumu un imigrācijas jomā. Sagaidām, eh, ka tiks pieņemti nepieciešamie soļi, lai izvērtētu vienošanās legalitāti. Un, ja nepieciešams, to apsvēriet Eiropas Savienības tiesā. Liels paldies, priekšētājs kundze! Um, Puntlīkungs vēlas uzdot jums jautājumu, esat gatavs atbildēt? Te arī Kavres kungs, vai esat gatavs atbildēt uz zilās uh, Kariņas jautājumu, Puntlīka kungs? Gudātais kolēģi, vienošanās ar Turciju nav perfekta, taču izskatās, ka tas ir tomēr solis uz priekšu. Tad jūsuprāt, kas būtu jādara Eiropas Savienībai? ja, um, piemēram, Erdogans, kā viņš paziņoja pagājušajā nedēļā, atsauc šo vienošanos, un ja Eiropas Savienība nepilda pienākums, Turcija var atteikties no šīs vienošanās, jebkurā brīdī atbilda, jā, nu tā ir problēma, kolēģi, viss tagad ir Turcijas rokās, tā jau ir problēma. Mēs uh, nevaram uh, šo vienošanos atsaukt, bet redz, Turcija var. Tas norāda uz to, ka uh, tās jau ir nelegāls un neiespējams pakts. Paldies, Ferāras kundze! Paldies! Priekšsētāji šodien no Tūska kunga dzirdējām, ka vienošanās nav perfekta, ka ir darīts viss iespējamais, lai respektētu cilvēku tiesības, taču šaubas joprojām ir aktuāls, taču arī Junkera kungs piekrita šīm šaubām. Nu labi, jā, bet. Uh, mums nebūtu vajadzēja šādi rīkoties. Šaubas taču ir saistītas ar pamattiesību pārkāpšanu, ar šaubām, kas eh, ļoti satraucošas. Protams, ka ir nepieciešams risinājums, un mēs nemeklējam šeit. Uh, zelta atslēga, kā teica Tuska kungs, bet kāds būtu risinājums, ir jāgroza Dublinas regula, um, reāli jāpārskata regula, nevis tā kā to piedāvāja dažs dienas apakaļ komisija. Uh, par šiem humanitārajiem koridoriem vispār netiek runāts, un tad mēs vēlamies cīnīties pret nelegālo imigrāciju, bet tad ir jāsniedz alternatīva legāla opcija, kā šie cilvēki var nonākt Eiropā, ir jāmaina Dublinas regula. Uh, attiecībā arī uz to, ka pirmā valsts, kur ierodas šie cilvēki, arī ir atbildīga par patvērumu pieteikumu izskatīšanu. Šis princips ir jāmaini, pret, jo šīs valstis kļūst par milzīgām bēgļu nometņu vietām. Balkānu ceļš ir slēgts, Maķedonijas policija izmantoja asargāzi. Uh, Um, arī pret bērniem. Runa ir par diviem tūkstošiem nepilngadīgo un arī nepavadīto migrantu. Amnesty International arī nosodīja, ka Turcija ir bēgļiem nedroša valsts. Šīs ir šausminošs stāvoklis. Un vienošanās ar Turciju ļoti maz ir ko mainījusi esošajā humanitārajā situācijā. Protams, ka ceļot uh, uh, šos mūrus, uh, imigrantu plūsmas nemazinās, vienkārši mainās viņu maršruts. 400, piemēram, ir ieradušies Kalabrijas reģionā. Mēs esam iepretim Eiropai, kurai nav nekā sakāma un darāma, lai mazinātu imigrācijas plūsmas. Tiek tikai uh, palielināt uh, kontrabandistu biznesu un ir jādara viss, lai arī ievērot cilvēku tiesības. Paldies. Vaikala kungs vēlas jums uzdot zilās skatīts jautājumu. Esat gatavi atbildēt? Jā, lūdzu, Vaikala kungs. Ocenim nekatere vaše kolēģe iz vašas. Paldies. Tā kā cienu dažus kolēģus no jūsu grupas ārkārtīgi augsti, jo viņi ir ļoti analītiskiem prātiem, tad runāt par jūsu pēdējo teikumu Šodien mēs saistībā ar Turcijas uh, vienošanos runājam par ļoti daudziem lietām. Par to, ka tādējādi mainās politika attiecībā uz šīs valsts pievienošanos, kā arī par citām lietām. Vai jūs, prāt, šajās diskusijās mums nevajadzētu pievērsties uh, krīzes iemesliem, iemesliem, kādēļ ir šī katastrofa? humanitārā katastrofa. Mēs nesam humanitāra organizācija, mēs esam politiķi, un mums ir godīgi jānodarbojas ar šīs katastrofas iemesliem tuvojas austrumos. Esam politiķi. Mums ir eh, jāstrādā pie risinājumiem no politiskā normatīvā viedokļa. Mēs neesam te kādā eh, labdarības organizācija, bet uh, šie priekšlikumi, ko piedāvājam, tie risinājumi priekšlikumi, ko jau piedāvājam divus gadus, tie ir konkrēti tiesību aktu priekšlikumi, tie nav uh, priekšlikumi no nevalstiskām organizācijām. Šeit mēs runājām par humanitāriem koridoriem, aizliegumu uh, tirgot uh, ieročus valstīm, kuras, kurās notiek kāri. Es uzskatu, ka šie ir ļoti konkrēti priekšlikumi, kam būs ietekme arī uz iemesliem, kas veicina imigrātu plūsmas jo imigrantu plūsmas ir vienmēr pārstāvējušas. Un viņi bēg no kāra, bet mums nevajadzētu būt kontrabandistu uh, līdzzinātājiem un atbalstītājiem. Paldies, Beigungs! 18. mārtā mērķi. Merkele un citi tā saucamie šīs vienošanās sarunu vedēja ar Turciju piekāpās pilnīgi visām Sultāna Erdogana prasībām šī neo-otomānu fars. Tā rezultātā ir atļauts pilnīgi viss tagad turku piromānam 3 miljārdi eiro. Ir jau dubultojusies šī summa, par to maksās mūsu nodokļu maksātāji. Turki atbalsta islāma valsti un ir. Uh, lēmuši atbalstīt 80 miljoniem pilsoņu um, bezierobežu piekļuvu Schengens telpai un arī Es prasu, mums arī komisārs Avramopoulos teica vakardien, ka ir jāpiemērojas šai jaunajai humanai mobilitātei. Slovākija 1. jūlijā būs prezidējošā valsts un Roberts Fico, Slovāk premjers, nosodīja Eiropas uh, pašu um, pašnāvības e, rituāli kopā ar Ungāriem, Poļiem un Čekiem. Viņi redz, ka jūsu globalizācijas utopija ir e, cietus neveiksmi. Epitēdeus kungs. Eiropas Savienības Turcijas vienošanās skaidrs ir tas, ka tā nedarbosies, tā izgāzīsies. Pirmkārt jau tādēļ, ka Turcija nevēlas risināt uh, cilvēku tirdzniecības problēmu. Tiek uh, ļoti agri no rīta transportēt šie cilvēki. Uh, Grieķu iestādes un NATO kuģi sāk patrulēt tikai 11. Kā tad viņi apturēs uh, šīs laivas tālāk Turcija simtiem tūkstošu pakistāniešiem, afgāņiem uh, Tieši um, ir izviltotas uh, pases, sīriešu pases. Kā tas viss tiks kontrolēts? Viņi, šie cilvēki vienmēr paliks Grieķijā, un ar to mums būs problēma. Tad arī mēs uh, esam pārliecināti, ka daudz nelegāli imigranti nevēlēsies atgriezties Turcijā, ko neuzskata par drošu valsti. Viņi paliks Grieķijā. Ir jāizdara spiediens uz Turciju, lai vienošanās tiktu īstenota. Grieķija, cīt, Grieķi, kas tā jau cieši nabadzību memoranda rezultātā, nepiešķirs 3 miljārdus vēl papildus Turcijai. Gžib kungs, paldies, priekšsēdētāji godētais uh, Tuska kungs, godētais Junker kungs. Šīs ir ļoti emocionāls debates, jo mēs nevarējām pār to visu runāt martā pirms vienošanās uh, noslēgšanas. Jā, nu šī vienošanās ir nepieciešama, jo citādi mēs vairs nevarēsim nodrošināt kontrolas mūsu ārējām robežām. citādi tiktu atjaunots iekšējo robežu kontrols. Turcijas vienošanās ir ļoti sarežģīts un delikāts kompromiss. Mēs ļoti labi zinām, ka tur ir daudz gan loģistiskas, gan arī juridiskas problēmas. Bet nu, tā ir arī palīdzība bēgļiem Turcijas teritorijām. Bezprecedenta situācijās ir nepieciešami bezprecedenta risinājumi. Tas nenozīmē, ka Eiropai tagad ir jāatsakās no savām vērtībām. Pēc 11. novembra Maltas samita vienošanās ar Turciju es redzu, ka būs arī vēl vienošanās ar citām valstīm, jo starptautiskā pieeja ir vienīgais pareizais risinājums. Tad es arī apsveicu pasākums, kas ir pieņemta metalurģijas jomā, jo runa ir par 300 tūkstošiem darba vietu, vēl vairāk darba vietu, kas ir netieši saistīta ar šo nozeru. Tas skar arī manu valsti Poliju, arī mums ir ļoti sarežģīta uh, situācija arī lauksaimniecības tirgu, jo par šī piena nozari daudz cieši. Tad vēl viens aktuāls jautājums ir gāzes piegāde kā arī caurskatāmība enerģētikas piegādes vienošanos. Paldies, Lekištenkungs! Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, mēs taču esam vienojušies par to, ka vienošanās ar Turciju ir tikai daļa no risinājuma. Turcija īpaši migrācijas un bēgļu jautājumos mums ir svarīgs partners, taču galvenā atbildība atrodas pie mums šeit Eiropas Savienībā. Vakardien mēs ar lielu vairākumu pieņēmām iniciatīvas ziņojumu, kas skaidri parāda to, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies lielāku iekšējo Eiropas solidaritāti, vairāk legālu migrācijas ceļu, mēs gribam pārstrādāt Dublinas procedūru un nodrošināt Schengenu. Manuprāt, tās vēl joprojām ir mūsu darba prioritātes. Turcijas vienošanos var reāli darboties, ja pastāv konkrētie priekšnosacījumi. Tādēļ runa ir arī par pārvaldību un par konkrētu darbu, lai viss izdotos. Ja šobrīd nevar pieprasīt patvērumu meklētāju pieprasījumu, tad arī man nevar nosūtīt prom. Un šeit ir runa arī par to, kā mēs atbalstam mūsu Grieķijas kolēģus. Un man ir žēl, grāfa Lamsdorf kungs, ka mēs vienmēr sūdzamies par mūsu valdību. Es vienmēr jautāju komisijas priekšsēdētājiem, vai viņš savu tūkstošu darbinieku vidū nevar atrast pāris simtus, kas arī varētu doties uz Grieķiju un palīdzēt, ja dalībvalsts to nav gatavas. Es pat jums palīdzētu meklēt šos darbiniekus, ja tas ir nepieciešams. Un noslēgumā mums ir nepieciešama pragmatiska risinājuma. Idumēnija attēli nav pieņemami. Un dažreiz mums ir sākumā jārīkojas un pēc tam tikai jārunā. Kolēģi, atvainojos, mums ir jābūt striktākiem saistībā ar runāšanas laikiem. Ropas kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Jūs to pieņemat? 30 sekundes, lūdzu gerbiamas kolega norėčiau paklausti dėl problemų vykdant valstybių narių įsipareigojimus. lietuvos pareigūnai. priekšsēdētāji saistībā ar Eiropas Savienības dalību valstu pienākumiem mūsu ierēģi viesojās bēgļu nometnēs, taču neviens nepauda vēlmi doties uz šīm valstīm. Vai jūs, prāt, mums piespiedu kārtā jāuzņem šie bēgļi? Nu, tas, ka jūs runājat par obligātumu, šāda retorika man nepatīk. Šeit runa nav par to, ka kaut kas ir obligāti. Nē, tad, kad, ja kāds ir apvienojies ar 28 dalībvalstīm Eiropas Savienībā, nepietiek vienkārši pieņemt labdarības uh, eh, pakalpojums un nevēlēties dalīties ar grūtībām. Tas attiecas uz jūsu valsti, uz citām valstīm un arī uz Vāciju. Mums nevajadzētu vienam otram pārmest. Mums ir jāatcerās par solidaritāti, ka tas ir divvirziena ceļš. Paldies. Nākamais runātājs viena minūte Rebesijas kundze. Paldies, priekšlietas kundze. Galoņa sanāksme martā Eiropas savienība pēc Vācijas spiediena ir piekritus. Uh, darījumam ar Turciju. Klusi ciešot, eh, Merkels kundze ir atkāpsies no savas eh, laipni lūdzama politikas un tagad cer, ka Turcija viņas vietā beigu plūsmu apstādinās kopš tā laika. Tur Vācija piedzīvo nebijušu um, Turcijas ministra prezidenta iejaukšanos Vācijas medijos. Tā vietā, lai pārstāvētu mūsu brīvo presi, Merkels kundze cieš klusu, un viņas pašas karjera tagad ir atkarīgi no Erdogana labās gribas. Mēs redzam skaidri, kuri Merkels kundas prioritātes Eiropai būtu labāk pašai uzņemties arī robežu apsardzību. Mums vajadzētu palīdzēt e, šī kontinenta ļaudīm skaidro e, signālu raidīt, ka Eiropa pati spēja paņemt savu likteni savās rokās un ka mēs savas vērtības uh, Eh, turam augstu, nevis eh, par tām veicam darījumus. Bēgļu apgāde eh, Turcijā ir lētāk nekā pie mums, taču mums nedrīkstam būt atkarīgi tikai no Turcijas, bet jāved sarunas arī ar Jordāniju un Libānu. Paldies tagad Intfeldes kundze. Paldies priekšsēdi. Protams, ka mums vajadzētu vest sarunas un sadarboties ar kaimiņu valstīm, bet tas nav tas pats kā problēmu uh, um, nobīdīšanu šīm valstīm. Sarunas notiek starp divām uh, vienīgi līdzīgi spēka uh, varām, bet uh, Eiropas Savienība ir vāja un turki to saprot. Mums bija jāmācās no iepriekšējās pieredzes, piemēram, 2010. gada, kad mēs veidām sarunas ar Gaddafi kungu par bēgļu um, Eh, paturēšanu tur, tas arī nedod nekādu labu rezultātu. Es dzirdēju Weberkungu sakām, ka beidzot ir eh, kārtība un tiesības, recht un ordnung vācu valodā, bet es gan tām nevaru piekrist. Mēs redzam, ka cilvēki tiek nosūtīti apakaļ uz Sīriju bēgļi, un mums ir nulle atbilžu no padoms un dalībvalstīm, un es domāju, tas ir kauns. Ka šis kontinents, viss bagātākais, brīvākais kontinents pasaulē E, piecieš ko tādu, un ka mēs nespējam paši radīt, radīt savu risinājumu šai situācijai. Un visbeidzot, mēs tu, e, turpinam sacīt, e, ka mums, mēs runājam par savām vērtībām, kā imigrantiem jāpieņem mūsu vērības, vērtības. Nu tad turēsimies pie savām vērtībām un gādāsim par to, lai bēgļi varētu dzīvot cilvēku cienīgos apstākļos, nevis šādā, šādās šausmās. Es gribu būt godīgi pret visiem, atvainojot tādēļ, ka pārtrauc jūs tagad nākamais uzstāsies papadimūlis. Beidziet apvainot uh, Grieķiju, beidziet uh, šeit tiražēt melus. Erdogana kungs, žurnālists iespundē cietumā, uh, slēdz presizdevums, līgumu nemaz neīsteno, un jūs vēl viņu aizstāvāt un nosodiet Cipru. Orbāna kungs, labajais radikāls, nav no nevienu bēglu pieņēmis uh, Ungārijā, bet jūs savā politiskā grupā viņu izpatīkat un nosodat Cipru, kur jūs iespējams vēl kurš jums iespējams murgos patrādās. Grieķtauta ir lepna, mēs esam vēsturiskus uh, veikumus paveikuši. Uh, Tuska kungs, jūs pats zinat, ka savu neveiksmi e, septembra lēmumu īstenot esat novēluši uz vienas dalībvalsts pleciem, prot Grieķijas. Grieķijai ir ļoti grūta nasta nesama, ņemot vērā tās geogrāfisko izvietojumu un situāciju, tautai ir vajadzīga lielāka palīdzība, lielāka solidaritāte, nevis e, šī vainošana. Paldies, un tagad Sargentīnī kundze nākamā. Paldies, priekšsēd. Ja cilvēki tiek iespundēti, viņi vairs nevar paši sev apgādāt, tad mums viņi apgādā ar pārtiku, ar veselības aprūpes, slimajiem un uh, bērni jāsargā. Bet ko 28 valstu valdību vadītāji ir izdarījuši? Viņi ir vienojušies par Turcijas līgumu, bet piemirsuši, kā to īstenot. Starplaikā bēgļi uz Grieķu saļa, salām ir iespundēti. Viņi nesaņem pietiekoši pārtikas, bērni un pieaugušie dzīvo hausā, pilnīgi pārpildītās apmetnēs, tur nav pārtikas, tur nav veselības aprūpes, tur nav advokātu. Ja Eiropas Savienība šādu līgumu noslēdz, tai jābūt pietiekoši drosmīgai arī gādāt par to izpildi, nevis tikai paļauties uz komisiju. Arī demokrātiskā, par demokrātisko kontroli jāgādā vai Grieķijas parlamentu tam vienam būtu jāgādā par uh, situāciju uh, tās salās, vai arī mums visiem kopā. Kas notiek, ja 14-gadīgi uh, meitene bez pārtikas ir iespundēta nometnē ar daudziem vīriešiem. Kas notiek ar šo 14-gadīgo meiteni, Tuska kungs? Sargentīni kundze, jums ir zilās skatīts jautājums uzdots, vai jūs to pieņemsiet? Jā. Paldies. Šis līgums starp Eiropas Savienību un Turciju tagad ir daudz ticis kritizēts. Nu, dien tas nav ideāls, bet neesmu dzirdējis citus risinājumus, ko gan Eiropas Savienībai darīt. Es gribētu saņemt sarakstu ar trim punktiem. Ko tad darīt Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, lai viss darbotos? Paldies, priekšsēd. Jā, man ir šāds plāns no trešām valstīm ir legāli jāļauj cilvēkiem Eiropas saimnībā ienākt, bet man kritika tagad nebija par to, ko dara Erdogans vai Turcija, bet ko mēs nedarām. Prot, negādājam par uh, neaizsargātiem cilvēkiem patvērumu meklētāju centros. Paldies, un tagad Paksa kungs pusotru minūtu priekšsēdus kundze. Kolēģi. Ir pagājis mēnesis kopš ēs galotņu sanāksmes, diezgan īsts laiks, taču tendences jau iezīmējas. Daži simti nelegālo migrantu ir nosūtīti atpakaļ, daži bēgļi ir pieņemti Eiropā, Čehijas republika ir pret pārdales kvotām tendences nav sevišķi pozitīvas. Ja pat mēs būsim šo problēmu kaut cik iegrožojuši, atrisinājuši to vēl sen nebūsim. Mums ir nepieciešama drosmīgi risinājuma ārējās robežas lāslēdz, nelegālā migrācija nedrīkst pieļaut. Un kvotas jāceļ. Nelegālās migrācijas problēmas var arī pārtapt par ekonomiskām problēmām. Komisijas prezidenta plāns ir jāīsteno iespējami drīzāk, spērot konkrētas soļus šī plāna realizācijā. Papildus ekonomiskās problēmas mums galīgi nav vajadzīgas šajā situācijā dalību valstīm jāsaņem lielāka elastība attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli. Patēriņa e, aplikšana ar mazāku PVN likmi ir viens no risinājumiem manā skatījumā. Paldies, Salvīnīkungs, jā. Kārtējās debats, kura mēs redzam, ka Eiropa nepastāv balstās uz kļūdainu valūtu un tagad uh, imigrācija iznīcina uh, visu Eiropu, un tagad vēl tūkstošiem uh, vergu jūs vēlaties importēt, un Turcijai mēs piešķiram 10 miljārdus eiro. Turcija, kas noliedz pusotra miljona armēņu genocīdu, kas notika pagājušā gadsimtā, un Turcija, kas arī okupē daļu no dalību, Eiropas Savienības dalību valsts Kāds eh, vēl arī vēlētos, ka pēc turku valoda tiktu atzīta kā Eiropas Savienības oficiālā valoda. Nē, nu viens trākums pēc otra Itālijā, ja gada pirmajās mēnešos uh, ir ieradušies uh, div, vairāk kā 20 tūkstoši nelegālu imigrantu, no kuriem mazāk kā 5% ir bēgļi. Nu, ja šī ir Eiropa, kādu jūs gribat, tad es labāk domāju par 20 miljoniem eiropiešu, kas ir bezdarbā un neviens par viņiem nerūpējas. Paldies, un tagad vārds uh, Papadākis kungam. Es, viņš ir šeit, jā, lūdzu. Turkijas ir neo. Paldies! No Eiropas Savienība un Turcija te vairāk nodarbojas ar tādu korporatīvo konkurenci. Šī vienošanās un lēmums atvērt vairāk sarunu sādēļus ar Turciju palielina Turcijas buržā, buržāzijas uh, agresivitāti. Ko mēs šeit darām ar tiem bēgļiem? Vedam viņus uz priekšu un atpakaļ. Tagad jūs gribat aizstāt Ženēvas konvenciju, kas tur vēl ir palicis no bēgļu aizsardzības. Weberkungs, jūs apzināti mēģinat ra radīt sājukumu par politiskiem, politiskām identitātēm. Jūs meklējat grēkāzi, komunistus, grieķu sociāldemokrātiju. Grieķija, kas tagad īsteno barbārīskus pasākumus vērstus pret uh, strādājošajiem. Grieķija prasa, lai Eiropas Savienības lēmumi tiktu īstenoti un lai NATO darbība būtu efektīvāka. Grieķijas komunistu partija aicina cilvēkus iet 248 stundu streikā un tādēļ protestēt pret barbarismu pasākumiem. Sīriza nav mūsu partneri, viņi ir pret bēgļiem, pret mūsu tautu. Paldies, pusotru minūtu, Grostets kundzei, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atceros, ka 15. gada beigās priekšsēdētājs Junkers teica, ka ir steidzami jāatrod risinājums pirms iestājas pavasaris un jauni migrācija vīrņi. Vienošanās ar Turcijai. Tā ir nepieciešama, bet ir vēl daudz darāmā, jo šodien Turcija nosaka spēles noteikumus un tā izmanto Eiropas Savienības vājību. Uh, pietiek doties turp uz vietas, lai redzētu, kā vienošanās nestrādā, cik milzīgi trūkumi, trūkumi ir patvēruma procedūrā Grieķijā. Grie... Vairāk kā 5000 migranti ir Grieķijas teritorijā un trūks cilvēku resursu, trūks dalībvalsts solīto ekspertu. Nebūsim naivi, Erdogans arī nav atteicies no uh, likmju celšanas. Ceturtdien viņš atgādināja ar lielu prieku, ka Turcija neievēro savu vienošanās daļu, ja Eiropas Savienība neturēs solījums atsaucoties uz uh, vīzu izņēmumiem pārāk ātri uh, dot solījums turku pil, valsts piedarīgajiem. Eiropas vadoņi nevēlas ievērot savas saistības. Merkele ir vienīgā, kas ved sarunas ar Turciju. Nevajadzētu aizmirst kādu citu steidzamu jautājumu - cīņu pret bezdarbu. Šeit atļaušos runāt par metalurģiju. Nekļūdīsimies, nē. Šeit mēs neaizsargājam industriju, ka, kuru piedzīvojas noriets. Mēs runājam par potenciālu uh, Um, industriju, kas cieš no uh, nelegālas konkurences. Pieņemsim ātrus, spēcīgus pretdempinga pasākumus. Paldies, Rodrīgas uh, kundze, uz uh, pusotru minūti. Mums ir jāatzīst tas, ka vienošanās ar Turciju ir labākais pagaidu risinājums kas mums tagad ir nepieciešams, tas ir Eiropas instruments, lai atgūtu kontroli pār situāciju mūsu teritorijā, atbilstīgi mūsu standartiem. Tas nozīmē to, ka ir jānosaka skaidrs prioritātes prioritātes, kas izriet arī no komisijas neseniem priekšlikumiem. Vispirms ir jānodrošina tas, kas sniedzam Eiropas patvēruma atbilstīgi Eiropas standartiem. Otrs, mums ir jāpiemēro mūsu pilsoņi, eh, pilsētas, lai izvairītos no geto sociālās kohēzijas interesēs, bet lai arī novērstu uh, drošības riskus. Un visbeidzot ir jāizveido patiesa Eiropas robežu sistēma. Nē, tā nav nekāda līnija, tas nav mūris, siena. Tā ir sistēma, kurā atrunāsim arī imigrantu izmitināšanu, ko atbilstīgi pārvaldīt Eiropas iestādes. Uz spēles tiek likts ne mazākā Eiropas suverenitāte. Nu, nebaidīsimies izmantot šo vārdu, tas ir ļoti spēcīgs koncepts, un liela daļa pilsoņu saprot, ka mums ir nepieciešams strādāt šais abās fāzēs, izveidot suverenitāti ar mūsu resursiem, uz mūsu teritorijas, atbilstīgi mūsu standartiem. Uh, Tas viss arī ir jārauga, jāskata kā liela investīcija. Nu, tad sagatavosimies jau, šim jaunajam posmam. Un tagad, uh, Alāho kungs, paldies. Uh, padomu secinājumos tiek sacīts, ka vairākie mūsu Eiropas atbildes elementi uz migrantu krīzi sasniegtiem rezultātiem. Tas ir ļoti optimistisks paziņojums. Mūsu kopīgie pasākumi, kā bēgļu izmitināšana dažādās dalību valstīs, nestrādā. Atsevišķas dalība valsts drīzāk pieņem vienpusējus lēmumus, un tas ir samazinājis imigrantu plūsmu vai vismaz novirsīs to citu vietu, īpaši atsaucos šeit uz iekšējo robežu kontroļu izveidi. Uh, dažādiem pasākumiem, lēmiem, kas ir pieņemti nacionālā līmenī. Es uzskatu, ka ir nepieņemami pieteikumi par patvērumu cilvēkiem, kas ierodas no Turcijas. Es nesaprotu, kādēļ tas jau nenotiek uh, uz uh, Eiropas Unības iekšējām robežām. Liels paldies, Telīčka kungs, uz minūti. Paldies priekšsēdētāji, godētais Tūska kungs. Man jāteic, ka es varu piekrist jūsu komentāriem par vienošanos ar Turciju. Tā skaitā arī jūsu kritikai. Man ir viens jautājums. Kā mēs varam uzraudzīt šo vienošanās īstenošanu Turku pusē? Kā varam izvērtēt šo vienošanās īstenošanu? Kā mēs to varam izanalizēt un secināt par šo? Es gribētu dzirdēt jūs atbildi Junker kungs, divi komentāri par migrāciju. Jūs prasāt vadlīniju no par parlamenta. Norādes no mums, jā. Komisijas priekšlikumos jau ir ļoti daudz efektīvu lietrīgu elementu. Es tad arī balstītos uz tiem elementiem, ko var ātri īstenot un efektīvi īstenot, kam var piekrist visai Eiropas Savienība. Un visbeidzot par Ķīnu, jā. Uh, godīga tirsniecība, godīga kompetence, bet uh, jau ne, tā, vai tad tas ir novērojams Ķīnā? Ne, tad tas tā nav ne metalurģijas, ne dziepakojumi, ne citās nozares. Mūsu tirsniecības instrumentiem ir jābūt ātrākiem. Paldies, Kuntis kungs. Paldies. Priekšsēdētāji. Vienošanās starp ES un Turciju. Tiešām uh, ir eh, kauns visiem, kas to ir pārakstījuši. Eiropas Savienība vēlas eh, tikt vaļā no jautājuma, par ko tā ir atbildīga, lemjot, ka Turcija ir droša valsts par spīti tam, ka Turcija neievēro cilvēktiesības un starptautiskās tiesības. Turcija arī neīsteno Ženēvas konvenciju, ir tūkstošiem bēgļu, kas ir bloķēti Grieķijā un nevar nekur doties. Uh, bijušās Dienvidslā republikas Maķedonijas policija vardarbīgi izturas pret bēgļiem, mēs at, bet mēs tikmēr atveram jaunas sarunas sadaļas. Katru dienu tiek pārkāpti noteikumi un tīri. Čuska kungs, jūs teicāt, ka mēs esam darījuši un jūs esat darījuši visu, ko varējām. Tas nozīmē, ka Eiropas līderība ir tikai tādi mazie spēlētāji, spēlē, kur galvenā zvaigzne ir Erdogan kungs. Paldies, priekšsēdā komisijas padoms priekšsēdētāji dāmas un kungi, šī vienošanās ar Turciju vienkārši nav risinājums. Mēs ar to ne tikai nosūtam prom bēgļus, un Turcija daļai viņus nosūta atpakaļ uz Sīriju, bet mēs vienkārši atsakāmies no atbildības, un tas nav, tā nav cieņpilna rīcība. Mums ir jāņem vērā Amnesty International paustā kritika. Es ieteiktu izveidot ad hoc misiju, kur piedalās parlamentārieši, eksperti no pilsoniskās sabiedrības, lai paskatītos, kas reāli notiek, jo vienkārši tā turpināt mēs nevaram. Mums ir nepieciešama legāls un drošas uh, piekļuvis iespējas, atpakaļ atgriešanas sistēmas, un es piekrītu arī tiem cilvēkiem, kas saka, paldies, nē, nevēlamies piespiedu sadalu, bet vēlamies būt solidāri. Tāpat arī vēlos runāt par Austrijas valdības kritiku. Tas, kas ir noticis pagājušajās nedēļās, un tā ir viena lieta, bet Brenner tuner, tuneļa noslēgšana – Tas ir pats pēdējais, ko var darīt. Tas ir pretrunā jebkādai Eiropas uh, sadarbībai šīm robežām un pārējiem ir jāpliek atklātām. Paldies! Pirms dodu vārdu nākamajam runātājam Lundgren kungam, vēlos teikt, ka saistībā ar uh, laika ierobežojumiem vairs nevar pieņemt zilās kartiņas jautājumus. Ceru, ka jūs parādīsiet izpratni. Man ir arī uh, problēmas uh, ar brīvā mikrofona procedūru. Lundgren kungs, viena minūte politikers fremsta uppgift. Paldies, priekšsēdētāji. Galvenais politiķa uzdevums ir aizsargāt savas valsts intereses. Tādēļ šeit es runāju nevis kā Eiropietis, bet kā Zviedrs. Tādēļ es arī esmu pret tām muļķībām, kas tiek saražotas šajā namā. Šeit vienmēr notiek centieni ievilkt manu valsti šajā jukās un pasākumā, un pēc tam, ka mēs saskaramies ar šiem migrantu pieplūdumiem, tad mēs meklējam risinājumus. Mēs esam tagad noslēguši vienošanos ar valsti, kas pārkāp cilvēktiesības, brīvos runas tiesības. Šeit runa ir par valsti, kas pat nepiedara Eiropai, bet gan Āzijai. Par ko tad uh, jūs sevi uzskatāt? Uh, jūs cenšaties visā Eiropas eh, kontinentam uzspiest tādu politiku, kur neviens nevēlas. Paldies. Viena minūte de Grāfa kungam, kā nākamajam runātājam. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Sorry, could you please put on your microphone? Thank you. Voorzitter, visumvrije toegang voor. Priekšsēdētājs kundze. Bezvīzu režīms Turkiem Eiropas Savienībā un tā tālāk Tā ir šī lieliskā vienošanās ar Turciju, un komisija to tagad arī akceptē. Akceptē, ka netiek runāts par kurdu genocīdu un tā tālāk, ka tiek piemērota vardarbība pret migrantiem, ka notiek uh, ar vien lielāku islamizāciju. Šai kompas, šī komisija ir pazaudējusi savu morālo kompasu, taču mēs esam tautas balss, un mēs tautas vārdā sakām, ka beidzot jāpieliek punkts, ir jāatsakās no šīs vienošanās, ir jāpārtrauc šī masīvā migrācija, jāslēdz robežu, jānosūt cilvēku atpakaļ. Paldies. Nākamais runātājs Gonzales Ponsa kungs. Ir ļoti viegli pasludināt sevi par cilvēktiesību aizsargātāju, tad, kad runa ir par pašu interesēm. Un dažreiz ir tāda sajūta, ka mums cilvēki nav tik svarīgi kā pašas procedūras. Gadu pēc bēgļu krīzes uh, parādīšanās izskatās, ka Eiropā pastāv tikai Grieķija un Vācija, un ka ienaidnieki nav tie, kas uh, rodas pie mums ar laivām un noslīkst mūsu robežu piekrastu tuvumā, bet gan tie, kas uh, īsteno šīs bēgļu plūsmas, kas vēlas mums piespies mūs atteikties no mūsu pamatvērtībām. Eiropas ienaidnieki ir tie, kas veicina terorismu, un Turcija noteikti nav risinājums. Mēs nedrīkstam atteikties vienkārši no cilvēktiesībām un iemainīt to pret naudu. Šī krīze noslēgsies, ja mēs noslēgsim durvis nabaga Sīrijas eh, bēgļu priekšā un atvērsim tās eh, bagātajiem turkiem. Eiropa, solidaritāte, tam ir sava cena. Lai varētu sniegt mācības, ir jābūt, jākalpo pašiem par piemēru. Un šobrīd Eiropa nespēja dot tādu piemēru, aizsargājot vajātos, un dalība valsts varētu mācīties no komisijas paveiktā. Paldies! Pusotra minūte, Gijoms kundze. Paldies! Vienošanās starp Eiropas Savienību un Turciju, lai kāds būtu arī šī dīla nosaukums, ne, nav apmierinošs uz papīra tiek atkārtots, ka visi ir atbilstīgi Eiropas Savienības starptautiskajām tiesībām, taču uz vietām, uz vietas mēs redzam, uh, cik šaubīgi šī vienošanās tiek īstenota. Nē, esmu pirmā, kas to saka, ka nosaka, ka šīs valsts eh, drošība arī ir apšaubāma. Tiesneši būs tie, kas lems par vienošanos legalitāti, bet tagad eh, izskatās, ka tas viss ir nelegāli. Par piemērošanu atpakaļ nosūtīšana rada ļoti liels izaicinājums Grieķijai, lai garantētu individuālu pieteikumu izskatīšanu un eh, cilvēku cienīgu migrantu uzņemšanu. Tad ir arī jautājumi par efektivitāti. Uh, ja plāna mērķis ir samazināt par katru cenu imigrantu plūsmu pāri Egejas jūrai, nu tiks rasti citi maršruti. Jau pieauga arī plūsma no Lībijas uz Itāliju un Maltu. Tiešām tā izskatās diezgan ellīga mašīna, kas uh, varētu piedalīties Eiropas vērtību iziršanā. Šī kritika ir jāuzklausa, jūs saprotat un dzirdat, ka man ir ļoti daudz iebildumu pret šo vienošanos, bet es saprotu, ka šī vienošanās bija jānoslēdz, jo nebija iespējams uh, izstrādāt alternatīvu projektu, jo dalībās nebija solidar, solidāras. Paldies. Tagad... Viena minūte Van Dālenkungam. Priekšsēdētāji. Trojas zirgs nāk no Ankaras. Vienošanās ar Erdoganu gandrīz uh, nedarbojas. Ir tikai kādi pāris simti bēgļu, kas atgriezušies Turcijā, taču vienlaikus uh, katru stundu pieaug bēgļu plūsma uz Itāliju. Turkiem tiek tagad apsolīts bezvīzu režīms Eiropas Savienībā un arī uh, konkrētas iespējas dalībai Eiropas Savienībā. Tāpat kā toreiz Trojas zirgs, tā arī tagad šī vienošanās ir ieradusies. Un Timermans kungs ir uh, zaudējis manu uzticību. Piecas dienas pēc uh, referenduma Nīderlandē arī Ukrainai ir apsolīts bezvīzu režīms Eiropas Savienībā. Kā tā var rīkoties? Komisijai ir labāk jāpilda savi uzdevumi un jāizteno patiesi pasākumi, lai palīdzētu bēgļiem. Paldies, Sarnes kundze. Par to, ka nepieciešams dialogs ar Turciju, jā, tas ir nepieciešams, lai a, pieliktu punktu kontrabandistu šausminošajām biznesam, bet nekādā gadījumā mēs nevaram tādējādi uh, novērsties no savas atbildības. Eiropa nevar deleģēt savus patvērumu tiesības valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Gluži pretēji Eiropas Savienībai ir jāpadara kopīgi šis patvērumu meklēšanas process, jānodrošina legāli. Uh, Eh, ceļi uz Eiropas Savienību, kā to darīja Kanāda visam nesen. Tāpat arī Eiropa nevar deleģēt savu robežu eh, pārvaldību. Gluži pretēji, Eiropai ir jāizveido Eiropas un piekrastes robežu kontrole, jāsistematizē kontrols uz ārējām robežām, arī eh, attiecībā uz saviem valsts piedarīgiem, un visbeidzot, Eiropa nevar deleģēt savu kapacitāti uh, atrisināt Sīrijas konfliktu. Eiropā ir jārīkojas vēl aktīvāk un pilnībā jāīsteno sava atbildība. Paldies. Minute, madam. Viena minūte, Mihels kundzei. Priekšsēdētāji, kunga priekšsēdētāji, 27 valdības aicina Grieķiju rīkoties tā, it kā Turcija būtu droša trešā valsts. 27 valstu vadītāji skatās prom, kad ārsti idumenī rūpēs par cilvēkiem, kuri no Maķedonijas puses e, ir apšaudīti ar e, gumijas lodēm. Tas ir rezultāts šai vienošanās. Tad, kad mēs runājam par Grieķijas solidaritāti, Grieķu visas Eiropas aktīvistu aktivitātēm, tad uh, Eiropas Savienības tiesas eh, lēmums tiek novērtēts ar attiecīgo pāntu pēc Eirogrupas. Eiropas Sanības un Turcijas vienošanās ir iecementējuši šo situāciju, nevis atkal atjaunojas Ženēvas konvencijas darbība. Komisējai un padomēji ir jāizlabo šīs politikas kļūdas, uh, nevis jānolaupa Eiropas dvēseli. Eiropas Sanības Turcijas vienošanās nav risinājums, bet gan daļa no problēmas gan Sīrijai, gan kurdiem. Šeit netiks atrasts ilgtermiņa risinājums. Nākamais runātājs Eriksona kungs. Paldies. Es uh, izteikšos zviedru valodā, savā dzimtajā valodā. Zviedrijā mums ir tāds sakāmvārds, kas nosaka, ka vienalga, kādā veidā mēs nostājamies, dibens vienmēr paliek aizmugurē. Un tad, kad mēs dzirdam, ka bēgļu krīzi atrisinās ar Turcijas vienošanos, ar bēgļu ceļu atvēršanu. Tas novadīs tikai pie tā, ka šie bēgļu ceļi vienkārši pārvietosies citā vietā. Un tagad atgriežamies pie Lībijas un pie tām krīzēm, eh, kur Eiropa arī deva savu ieguldījumu, piemēram, Lībijā, valstī, kas nefunkcionē. Ko paredz komisija un uh, padome, lai Lībija kļūtu par funkcionējošu valsti, kas uzņems atbildību par saviem cilvēkiem, tiem cilvēkiem, kas tur ierodas? Uh, šī stratēģija pret Turciju aizvērt robežu. To taču mēs nevaram pārņemt kā risinājumu Lībijai. Mums ir jāuzņems lielāka atbildība. Paldies, nākamā runātāja Atkinsons kundze. Vakardien uh, tika paziņots par diviem tūkstošiem migrantiem no Grieķijas. Nu, nezinu, vai tas ir panākums šim eh, vienošanās starp Eiropas Sanību un Turciju Vai jūs tiešām uzskatāt, ka cilvēks šeit eh, piespiedu kārtā pārvieto? Kā jūs eh, cenšaties tikt galā ar nākamo bēgļu cunāmī? Tagad eh, cenšamies aizsargāt robežas un ir tas ir satraucoši, ka arī Britu robežsardze piekrīt taču trūks darbinieku šim uh, projektam. Žesti ir vienkārši simboliski, trūks darbinieku, trūks resursu un Britu nodokļu maksātāja nauda tiek vienkārši nodota Turcijai šim šantāžu vienošanās īstenošanai. Mēs to nevaram pieļaut, mēs esam nodevuši Eiropas Savienības uh, atslēgas, tādēļ mums ir jāpamet šī savienība. Paldies tagad, Kartīnī kundze. Paldies. Šeit mēs galveno koncentrējamies un runājam par vienošanos ar Turciju, jā, tas tiesa, bet mēs runājam par kaut ko tādu, nu, kur labākajā gadījumā varētu tikt slēgt citi ceļi un maršruti, bet šie maršruti mainās, un es kā Itālija esmu ļoti satraukta, jo Itāļi būs pirmie, kas no tā cietīs. Uh, ir jau jauni maršruti, kas ir tieši uz Itāliju, Albānijā. Jau policija ir, indi, ir konstatējusi ļoti daudzus, kuri ir gatavi tādējādi doties no Grieķijas um, tagad uz Itāliju. No 15. līdz 18. martam 4000 bēgļi ir izglābti vidusjūrā. Šie dati nāk no Vācijas pretuzlūkošanas dienestiem, kas saka, vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku Lībijāks ir gatavi doties uz Itāliju, bet augstā pārstāv runā par uh, 4000 cilvēku, kas ir gatavi doties no Lībijas uz Itāliju. Vēl viena lieta, kas satrauc mūs. Uh, Tās, ka daudzas valstis ir atjaunojušas kontrols uz robežām, ja šīs kontrols tiks pagarinātas, tad uh, tas varētu ilgt vēl maksimums divus gadus, un, diemžēl, Eiropā tādējādi noslēgsies sevi. Ja netiks atrasināta migrācijas problēma kopumā, mm. tad uh, tā būs Eiropa, kas slīgs vidusjūrā. Now... Un tagad pusotru minūti. Pirī kundze. Paldies, priekšsēdes kundze. Turcija un Eiropas Savienība ir viena no otras atkarīgas, lai bēgļu krīzi risinātu humāni. Gadiem ilgi mēs domājam, ka Sīrijas krīze mūs neskars. Un arī daudz neuztraucājām cāmies par daudzo sīriešu likteņiem, kas bēga uz kaimjālsīm. Pagājušajā gadā tas izmainījās kad miljoniem migranti ieradās Eiropā. Veids, kā līdz šim risinājām vai eh, šo ļoti uh, apdraudēto cilvēku problēmas, nebija nekas, ar ko varam lepoties. Ta, eh, te nu par solidaritāti nekādu nevar runāt. Vienošanās ar Turciju noteikti nav ideāla, bet kāda būtu alternatīva? Robežu pastiprināšana, dzeloņdrāšu, uh, ierīkošana, cilvēku noslīgšana vidas jūrā. Tā nav no mana Eiropa. Mūsu pienākums ir iestāties par mūsu vērtībām un strādāt kopā ar citiem sadarbību ar Turciju. E, šajā sadarbībā jāievēro starptautiskās tiesības, Turcijas e, vadības izteikumi liek mums bažīties. Tagad jāgādā Turcijas valdībai par to, <clears throat> lai Eh, prakse Turcijā būtu atbilstoši starptautisko tiesību prasībām. Tur eh, sīriešu bēgļus nedrīkst nosūtīt apakai, bet bēgļu eh, atpakaļ pieņemšanu no Grieķijas un drošu bēgšanas ceļu nodrošināšanu Sīrijas bēgļiem ir ļoti nepieciešama. Sulika kungs nākamais. Eiropas Savienība ir spērusi soļus, lai risinātu bēgļu krīzes, vienošanās ar Turciju, vienotā politiskā patvēruma politika. Taču visi šie plāni arī ietver sevi šī, šo piespiedu pārdals plānu starp ES dalībvalstīm. Protams, migrantu piespiedu pārdalu. Taču ignorējām mēs pilsoņu viedokli. Viņi nevēlas uzņemties miljoniem migrantu Un tad Eiropas politiskās elites ir pārsteigts, konstatējot, ka arvien vairāk Eiropas pilsoņu balso par labajiem ekstrēmistiem eh, un noraida mērenos. Mēs varam palīdzēt bēgļiem tur, kur viņi ir tagad, nevis pārvietot viņus pie sevīm. Mums jāaizsargā pašiem savas robežas. Šo uzdevumu Turcija nevar pildīt mūsu vietā ja dalība valsts nespēja savas robežas aizsargāt, tad šāda valsts ir jāizslēdz no Schengenas zonas, piemēram, Grieķija vai Itālija. Un tas jau arī notiek pie Brennera. Nākamā runās Pahas Zartundos kundze. Bēgļi ir devušies šajās bīstamās bēgļu aitās, apdraudot savas dzīvības, dēļ kara un posta. E, drošu bēgšanas ceļu nav. Tas tomēr jāatzīst, mums jābūt arī paškritiskiem. Grieķijiem, Grieķijai saka, ka tai jāievēro Dublins līgums, taču e, bēgšanas cēloņi ļaužu izmišsums, bezcerība no tā nekas nav mainījies. Vai pastāv cerība pozitīvām izmaiņām? Tie, kas izdzīvos šīs šausmas, neaizmirsīs, kā mēs viņiem esam apgājušies. E, tā ir bumba laikdegli. Nākamais Eka kungs. Priekšsēdz kundze, dārgie kolēģi, tas ir bēdīgs, bezcerīgs laiks mūsu Eiropai ka piedzīvojam demokrātijas un tiesību valsts principu uh, sabrukumu Turcijā, un mēs aizmirstam, ka Eiropas Savienībā vajadzētu būt vērtības savienībai, kas garantē demokrātiju un cilvēciskumu. Kā mēs šodien varam lepoties ar savu Eiropu? Turcija taču nepārprotam pārkāpi Ženēvas bēgļu konvenciju, un tomēr Eiropas Savienība šos faktus ignorē. Uh, neskatoties uz daudz cilvēktiesību organizāciju brīdinājumiem, uz ANO brīdinājumiem. Eiropas Savienība pieturas pie savas darījuma, kas paredz netīru cilvēku tirdzniecību, ar kuru mēs nopirkām turku autokrātu piekrišanu. Es kaunos par to, ka lepns Eiropietis. Eiropas parlaments ir pilnīgi izgāzies. Mums vajadzīga cita politika. Mums ir vajadzīga galvenokārt cilvēciska politika. Politiski pareiza politika. Pretējā gadījumā mēs uh, eh, noziedzamies pret Eiropas ideāliem. Paldies! Nākamais vienu minūtu Borgēcio. Priekšsēdētāji eh, vienošanās ar Turciju tiešām juridiski ir apšaubāma. Uh, Neticami, ka šīs vairākums, kas tik ļoti vienmēr runā par cilvēku tiesībām, tagad uztic tādā valstī kā Turcija pārvaldīt bēgļu mazdeportācijas. Tas tiešām ir liels blefs. Paši turki teica, ka viņi nekļūs par uh, bēgļu uzņemšanas centru. Vienkārši tas mums maksās ļoti dārgi, ļoti dārgi maksās Vācijas robeža aizsardzība, jo galu beigās par to jau ir runa. Un uh, arī tad uh, kādi ir kritēriji, kas noteiks uh, to, kā turki visu pārvalda. 4000 tu, uh, imigranti tagad apdraud, uh, okupēt Itāliju. Un tiešām mēs esam Erdogana pārziņā viņu šantāžas cīlnieki. Viņi tagad arī draud pielikt punktu un atcelt šo vienošanos kā tādu. Erdogans ir islamistu ekstrēmists, viņš vēlas okupēt Eiropu, nekad, nekad eh, Eiropu mēs nevaram eh, to pieļaut. Paldies! Paldies. Es gribētu deputāts informēt, ka mums būs problēmas ar brīvo mikrofonu laika trūkumu dēļ. Mēs nevaram mm, gal galā vairs pieļaut papildu runātāju pierakstīšanos. Tomēr mēs visus aicinātu iesūtīt rakstiskā formā jūsu runas. Un tālāk Broka kungs pusotras minūtes. Frau Präsidentin. Priekšsēdētājs kundze padomas pārstāvji, komisāra kungs. Es vēlos pateikties vispirms komisijas priekšsēdētājiem par to, ka šī vienošanās ir panākta. Ja vēlamies, lai mazāk migranti ierodas Eiropā, lai ierodas tikai tādi migranti, kuru situācija tiešām pamatota, un lai cilvēki neriskētu dzīvības šķērsojot jūras un okeānus nedrošos apstākļos, tad šāda vienošanās mums ir vajadzīga. Uh, Un atcerieties, Turcija līdzīgi Jordānija pēdējo 3-4 gadu laikā ir uzņēmusi daudz vairāk bēgļu nekā mēs. Līdz ar to tikai taisnīgi ir atslogot šīs valstis, nodrošināt labākus apstākļus, izglītību, apmācību, aparūpi, izmantojot struktūra fondu līdzekļus. Mums vajadzētu sākt rīkoties arī pie Turcijas un Lībijas robežām. Uh, Uh, lai apkarotu kontrabandistu rīcību. Uh, citādi, uh, ja cilvēki jau ierodas pie mums, pie mūsu krastiem, mēs varam tikai izglābt viņu dzīvības, bet mēs nevaram atrisināt šo problēmu. Līdz ar to mēs saprotam, ka dzeleni stiepaļu žogi neatrisinās problēmas. Nevēlos redzēt tādu Eiropu. Un tas nozīmē labu kaimiņu attiecību politiku. Un tas nozīmē sadarbošanos ar Turciju. Tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no cilvēktiesību ievērošanas Turcijā. Mums ir un paliek šādas prasības, bet mēs sadarbosimies, lai palīdzētu cilvēkiem. Uh, Sipels kundze. Die Vereinbarung Lielas paldies! Dalībvalstu vienošanās ar Turciju nav pareiza atbilde uz šo bēgļu krīzi. Jā, mums ir vajadzīga sadarbība trešām valstīm, to starp arī Turciju. Bet dalībvalstis nevar sagaidīt, um, ka Turcija aizstās trūkstošu solidaritāti Eiropas valstīs. Un kas notiek? Uh, pie Sīrijas robežam Turcija būvē mūri, un tikai Sīrijas bēgļiem vispār ir, tiek piešķirts kaut kāds aizsardzības status. Vienošanās ar Turciju varētu papildināt vispārējo ES stratēģiju, bēgļu stratēģiju, bet mums nav šādas stratēģijas. Mums nav sadalījuma noteikumu, mums nav pār pārvietošanas eh, stratēģijas, un eh, valstis arī nav gatavas uzņemt bēgļus, ne visas valstis tām ir gatavas. Gan dalībvalstīm, gan Turcijai ir vēl daudz, kas jāizdara, lai virzītu uz priekšu šo lietu. Paldies, Fordas kundze, vienu minūti. Kolēģis, on steel! Par tēraudu, kolēģi tērauda sektors ir ar strateģisku nozīmi, un šeit ir nepieciešama izšķirīga un ātra rīcība mums ir jāsaprot, kā šis tērauda sektors ietekmē arī cits sektors, un tāpēc de dempinga apkarošanas pasākumi ir nepieciešami, un mēs savā EKR grupā atbalstam šāds pasākums. E, migrācijas jautājumā mēs nevaram rast vieglu risinājumu, vienošanās ar Turciju neko nerisina. Uh, Un Schengen zonas valstīm ir nepieciešami ilgtermiņa plāni, lai cīnītos pret cilvēku tirzniecību, lai pārvaldītu mm, robežas, bet eh, Eiropas Savienība nevar atļauties tērēt naudu velti, regulēt eh, kādu eh, cilvēku ceļošanu, sūtīšanu atpakaļ uz valstīm, ja nav kārtīgas sadarbības. Uh, Un eh, nevajadzētu fokusēties tikai uz Schengenu un vajadzētu izbeigt arī griezties pie apvienotās karalīs, eh, nepārtraukti vainot Turciju. Eh, šie noziedznieki nav, nav bēgļi, mēs dzīvojam starptautiskā pasaulē un mēs būsim stiprāki, ja mēs, um, ja mēs visi kopā cīnīsimies pret šo biedu. Tālāk, Galpel, Galpeltas kundze, viena minūte. Thank you. Priekšsēdētāji, komisārkungs, šī ir ļoti emocionāla diskusija, un ne jau pirmo reizi kāds no maniem balsotājiem un vēlētājiem prasīs, kā tad mēs risināsim, kāds ir rezultāts. Nu, protams, ir daļais rezultāts. Šis ir ļoti jutīgs kompromiss, bet laicīgs. Protams, lēmumi varētu būt labāki, taču lēmums ir visumā pareizs. Rietumu Balkānu ceļu mēs nevaram izmantot cilvēkiem bez kontrolas. Tas bija labs lēmums šo ceļu slēgt cilvēku tirgotājiem un ir pareizi ieviest kārtību un normālu stāvokli uz robežām. Lēmums nodrošinās 500 miljonu Eiropas Savienības cilvēku drošību. Protams, Turcijai būs liela un smaga nasta, un mums ir jāpalīdz. Kompromiss, kā vienmēr, nav perfekts. Turki varbūt nevarēs vai nevēlēsies ievēlu, ievērot visus nosacījumus, tāpēc ir nepieciešama kontrole, un uzraudzība. Erdogans nesen teica, ko diezgan interesanti, vai viņi varēs ievērot šos noteikumus. Nu, skatīsimies nākotnē, reģistrācijas sistēmas ir jāreformē, izglītības, veselības nodrošināšanas sistēmas uh, arī ir jāuzlabo. Tas viss ir Eiropas vārdā. Paldies, Morēs kungs! Paldies! Es, protams, piekrītu daudz kam, kas šeit teikts par cilvēku tiesībām, taču būsim godīgi. Šī vienošanās pamatojas uz solidaritāti. Un tāpēc mans pirmais jautājums padomjas prezidentam ir ļoti vienkāršs. Mēs Libe komitejā, kurā esmu priekšsēdētājs, Mē, Šeit ir Mārtiņš Bervejs, kurš ļoti skaidri mums pateica, ka ir 30 cilvēki, kas nodarbojas ar bēgļu reģistrāciju. Šis ir ļoti smags darbs, un es tiešām cienu komisijas cilvēkus, kas ar šo lietu nodarbojās. Bet priekšsēdētājs ar visām problēmām tomēr varēja mūs nodrošināt, ka dalību valstis piešķirs nepieciešamos resursus šim darbam un ka visi drošības mehānismi būs vietā. Detaļās ir pamat problēma, lai nodrošinātu cilvēku tiesības. Paldies, Nīdermājer kungs! Kolēģi! Pirmkārt, gribu teikt par spīti visām raizēm un šaubām. Es domāju, ka progress ir noticis. Sevišķi Grieķijā gribētu pateikties padomus un komisijas cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā darbā. Rezulti, rezultāti ir visai labi, un mēs acīm redzot daudz laika zaudējam pagājušajā gadā. Tagad cerēsim, ka Grieķijā rezultāti būs arvien labāki, un mēs varēsim pievērsties citām migrācijas krīzes vietām. Es runāju par vidusjūru un citām vietām. Acīm redzot, nāksies atrast tur līdzīgus risinājumus. Tas būs grūtāk nekā Grieķijā, taču Grieķijas notikumi rāda, ka tas ir iespējams Pirms dažām dienām teicu, ka politiskās problēmas ir lielākas nekā ekonomiskās. Vai tas ir labi vai slikti, tas ir cits jautājums, taču ekonomikas politikā mums ir jāiet uz priekšu, mums ir jāpaliek pie mūsu principiem, mums jāveic reformas, un mums Eiropas Savienībā ir paredzētas reformas, Mums ir jādomā par Ķīnas sadarbību. Šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, un es ceru, ka mēs ar to tiksim galā. Paldies! Garcīs kundze. Paldies! šajās debatēs mēs dzirdējām ļoti apmierinātus vārdus par veiksmi, runājot par vienošanos ar Turciju. Es teicu, ka Tuska kungs. Es teiktu, ka Tuska kungs norādīja uz zināmām problēmām, kas mums ir bijušas. Faktiski šī izgāšanās mūs spieda parakstīt līgumu ar Turciju, ko apšauda dažādas humanitārās institūcijas. Sabiedriskā doma runā par kaunu kas jāpiedzīvo Eiropai. Taču nacionālie līderi berzē rokas. Tas, manuprāt, rāda, ka Eiropa nespēja saprast, kas tā jādara. Viens piemērs - Spānijā. Ferhoja valdība ir uzņēmusi 18 bēgļus tikai 18. Vai tiešām ar to pietiek, vai šeit mēs varam runāt par simtiem tūkstošu cilvēku dzīvi, kas bēg no nāves? Valstis ir jāpiespiež izpildīt solidāros pienākumus, pretējā gadījumā viss progress ir apdraudēts. Cilvēki taču cieš. Rančēlkungs. Paldies! Komisārkungs, es gribētu skaidri pateikt, ka mums ir jāaizsargā cilvēktiesības šajā bēgļu krīzē. Mums jā stiprina tas. Mēs esam atrisinājuši bēgļu problēmu lielā mērā uzņemot tos pie mums, un tā ir solidaritāte. Tas ir centrālais jēdziens šajā lietā. Līgums ar Turciju nav labs, bet tas ir pieņemams. Un tas ir veids, kā mēs varam atrast labākus risinājumus, jo mēs esam ieguvuši laiku. Ja mēs parlamentā kritizējam Portugāles valdību par fiskālo politiku, kas ir nepieņemama, mums ir arī jāapsveic Portugāles valdība par bēgļu politiku. Mēs esam parādījuši, ka nesam gatavi uzņemt tikai 4000, bet arī 10 000 un šonadēļ varam pieņemt vēl 1250. Portugāles valdība un iedzīvotāji rāda labu piemēru. Es ceru, ka citas valstis tam sekos, un tas mums ļaus pārvarēt šo krīzi. Vaidenholzer kungs. Paldies! Svarīgi ir eh, apzināties, eh, ka šī galotņa tikšanās eh, tomēr ir novedusi pie zinām progresa, jo sadarbība ar Turciju no tās nevar izvairīties, un Schengen var eh, funkcionēt arī tikai tad, ja notiek kontrols uz ārējām robežām. Tā kā soļi ir pareizi, tam bija jānotiek eh, pat um, agrāk. Vienīgais par īstenošanu ir problēmas, jo vispirms trūksta personāla. Otrakārt. Um, mm, Un cilvēku tiesību ievērošanu jā, pastāv joprojām uh, grūtības. Eh, ziņo, organizācija ziņo par sistemātiskiem pārkāpumiem šajā jomā. Bet jāsaprot, ka šis ir solis uz lielu risinājumu. Un, lai šo lielo risinājumu panāktu, mums nepieciešama visu dalību valstu eh, sadarbība un arī tādu iebrau ieceļošanās ceļu, kas balstīti uz humanitāriem apsvērumiem. Paldies, Kāras kungs! Paldies, dārgie kolēģi, te izskanēja daudz pamatot jautājumu. Man jāuzdod jautājums. Kas būtu noticis, par ko mēs šodien runātu, ja nebūtu panākta vienošanās ar Turciju, ja komisijai nebūtu uh, kopējas uh, migrācijas stratēģijas. Ja eh, padome neapstiprinātu eh, komisijas nodarbinātības un izaugsmes stratēģiju, ņemot eh, vērā, ka egoisms, nacionālisms, ksenofobija pieņemas spēkām dalību valstīs, tas nozīmētu vairāk žogu uz robežam un lielāku neiecietību. Un to droši vien neviens nevēlas nesaprotu tā, ja cilvēki iestājas pret vienošanos, tad mēs riskējam tādu situāciju, ka mums būs vēl vairāk žogu un naida. Mēs nevēlamies Brenner pārēju slēgt, mēs vēlamies, lai tā paliek atvērta. Vienošanās darbosies tikai tad, ja ievērosim starptautiskus un Eiropas noteikums, ja cilvēktiesības tiks ievērotas ja atbildīgi rīkosimies dalību valstīs, ja sapratīsim, ka vienošanās ar Turciju vēl nenozīmē globālu risinājumu. Idomēnī to pierāda. Mums ir nepieciešami risinājumi arī Eiropas Savienības ietvaros, un šāds risinājums padomē vēl nav atrasts. Paldies, Tojas kundz, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Dažas dalībvalstis joprojām mm, nav pieslēgušās eh, šiem kopīgajām operācijām. Ne Grieķijā, Turcijā gan darbi rīt ļoti intensīvi, darbi ir ļoti liels sloks, ar kuru eh, cilvēki vienkārši netiek galā, bet eh, mums ir saistības runājot par sievietēm, bērniem tīpaši. Uh, Uh, migrantiem pastāv uh, eksploatācija un ļaunprātīga izmantošana, kas tiešām nav pieņēmami. Mums ir nepieciešami uh, uzņemšanas centri, ko pārvaldīs Eiropas Savienība, jo mēs esam atbildīgi arī par cilvēktiesību ievērošanu noslēgumā. Ja kaut kur kādi robi tiek likvidēti, tad tie izveidosies citviet. vieta Itālija, mm, Maltā, Dienvidu valstīs eh, eh, ir daudz jāpadomā par to, kā intensivēt sadarbību ar šiem valstīm. Šuikas kundze ir nākamā. Viena minūte. Paldies. Priekšsēdētāji, kolēģi. Vienošanās ar eh, Turciju. pierāda, ka mēs te runājam par kompromisu un ceļu uz priekšu. Šī vienošanās nav ideāla, bet, kā teica Kāras kungs, par ko mēs runātu šodien, ja mums nebūtu uh, šīs vienošanās. Un zinām, ka Turcija nav vienīgais risinājums, mums ir problēmas ar Turciju, var neusticēties Turcijai, viņiem ir problēmas ar medijiem, ar minoritātēm, bet. Um, Mums ir šī iniciatīva un mums tā ir jāturpina. Mums trūkst kapacitātes, trūkst personāla mm, pie Grieķijas, Turcijas robežam, bet mums jābūt solidāriem. Mēs jau pašā sākumā teicam, ka mums vajadzīga solidaritāte un atbildība. Un mūsu atbildība ir piedāvāt risinājumu. Balkānu maršruts ir uh, slēgts, tas ir labi, bet uh, vidus jūras reģiona maršruts uh, tagad atkal atveras. Un žogu, uh, žogi nav ilgspējīgs risinājums, un žogus nevar bovēt jūrā. Turcija nav vienīgais risinājums, es atkārtošu. Man viens jautājums Tuska kungam. Kā veiksiet šīs vienošanās īstenošanas monitoringu? Paldies, Valenciāno kundze būs nākamā. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Padomas priekšsēdētāja kungs. Tuska kungs. Ko jūs domājat, vai šī vienošanās ar Turciju mūs atbrīvo no jebkāda veida atbildības, kas citādi būtu dalību valstīm? Uh, politiski, juridiski, ētiski apsvērumi vairs eh, neskaitās. Un mēs esam par sadarbību trešām valstīm, bet mēs neesam par to, lai aizmirstu par mūsu saistībām dažādos līmeņos. Un eh, es atgādinu, cilvēki eksistē eh, neiespējamos apstākļos kontroles eh, bieži nav iespējamas. Man nav daudz laika, un man jārunā arī par bērniem. Bērni, kas netiek aizsargāti, un bērnus ir visvieglāk ievainot. Tas ir vienkārši nelegāli, nelikumīgi. Paldies pusotra minūte tagad ar Kifalu Jānis kungam. Paldies, priekšsēdētājs konzem. ja mums nebūtu vienošanās 18. martā. Tas būtu ļoti satraucoši, bet tas arī ir vienīgā pozitīvā ziņa. Citādi vienošanās eh, ar Turciju ir sarežģīta, eh, pārāk neskaidra, birokrātiska. Tagad starptautisko jautājumu mēs eh, pārtaisām par bilaterālo jautājumu, Grieķijas un Turcijas jautājumu. Uh, Grieķijas ziemeļos eh, pie Idomēnī robežas ir cieta. Turcija saņem 3 plus 3 miljārdus eiro, bet neko nedara, lai apkarotu cilvēku tirzniecību. Nepieprasa vīzas no Ziemeļāfrikas iedzīvotājiem. 30 eiro samaksā un tad eh, var nokļūt Turcijā un bez vīzas var ceļot tālāk līdz Eiropas Savienībai nav pat uh, patvērumā politikas ietvara. Un uh, ko lai dara Grieķija ar vairāk par 50 tūkstošiem bēgļu? Pārcelšanos citām valstīm nedarbojas, nu, pārāk lēni darbojas. Eiropas integrācija nevirzās uz priekšu. Piekrastes sārdz arī netiek galā. Lībija, Jordānijā. Uh, Jordāna ir uzņēmusi 3 eh, miljonus bēgļu, Turcija arī ir uzņēmusi ļoti daudz, un Eiropas Savienība netiek galā ar 1 miljonu. Tas eh, to grūti aptvert ar prātu. Paldies, eh, Mavrides kungs. Paldies! Šī diskusija iezīmē vienu no centrālām problēmām un politika šobrīd. Mums grūti ir vienoties, īpaši Turciju. Turciju tas tā jau vienmēr ir bijis. Kāpēc? Jo nu, jau 20 gadus Turcija piekrīt lietām, bet tās pēc tam nepilda. Un tas skar fundamentālas tēmas, un tas skar arī tādu dalībvalstu kā Kipra. Tuska kungs. To visu mēs nevaram vienkārši upurēt. Un, kā saka Broks, jā, mēs nosodīsim arī turpmāk uh, cilvēktiesību pārkāpumus uh, Turcijā. Tie ir vārdi. Bet kad mēs atteiksimies no sadarbības ar Erdogāna kungu un kad mēs uh, um, ievērosim Eiropas Savienības principus? Nibleras kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Padoms priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Pārvaldīt bēgļu krīzi ir viens no pamatizaicinājumiem Eiropas Savienībā uz šo brīdi. Vienošanās ar Turciju ir stūrakmens, nevienīgais, bet svarīgs, lai uh, pārvarētu šo izaicinājumu. Nav pieņemama situācija cilvēku tirzniecību. Mums nepieciešams labāk pārvaldīt uh, migrācijas ceļus, um, pārvaldīt arī robežas, tāpēc es to atbalstu. Kaut arī vienošanās ir problemātiska, es tāpat nerunāšu par sešiem miljārdiem. Es gan domāju, ka šī ir labi investētā nauda, un runājot par nākamās uh, sadaļas uh, atvēršanu, tas ir padomas rokās parlamentam par to īstenībā neviens nejautā. Uh, mums eh, jāizsakās par sadarbību ar Turciju. Eh, es uzskatām, mūsu partija uzskata, ka privilģēta partnerība būtu labāks ceļš par pilnu līdzdalību, bet eh, ne par to šobrīd ir runa. Paldies. Staņišēva kungs, viena minūte. Prieks, sēdētais kundze, godāmie kolēģi. Pēdējo dažu nedēļu laikā mēs esam dzirdējuši dažādas interpretācijas šim līgumam, kas ir noslēgts ar Turciju. Daži šie skaidrojumi bija diezgan ekstrēmi, ka Eiropas Savienība ir um, piekāpusies, kapitulējusi, pārdevusies vēlnam un tā tālāk, bet šeit ir jārunā par principālām lietām. Šis līgums bija nepieciešams un absolūti vajadzīgs, un viens no iemesliem ir Eiropas Savienības vājums. Eiropas Savienība nespējīgi īstenot uh, īstenot pati savus lēmumus. Tiešām viss vis ir detaļās, un mēs runājam tagad par precīzu īstenošanu, kā to īstenos arī finansiālā ziņā. Mums ir jāpalīdz bēgļiem eh, tieši punktā, kas ir vistuvākais Sīrijai, un tā ir Jordānija, Lībija, es atvainojos, Lib Lib Libāna un Turcija. Bet mēs nevaram arī atdot cilvēktiesību jautājumu, mēs nevaram kapitulēt šai ziņā, un šis nolīgums ir devis mums arī zinām telpu. Laiku mēs varam paši organizēt savu vienotu bēgļu politiku, tomēr nekas nenotiks, ja mēs nestrādāsim pie tās. Paldies, Šons Kēlīs. Labdien! Man ir jāsaka ka man ir zināma abrīna. Es abrīnoju Tuska kungu un Junker kungu, ka es, man pārsteidz, kā viņi rīkojas šajā krīzes situācijā. Viņi rāda līderprasmes un arī drosmi, viņi cenšas meklēt krisinā, risinājums laikā, kad visi viņus kritizē. Un runājot no komentārā viedokļa, tiešām bēgļu situācija ir nepieņemama, ir nepieciešams kontrolēt ārējo robežu, noteikti šajā haus jūrā jāienes kaut kāda kārtība bet tie visi, kas grib, varētu ienākt šajā parlamentā un kaut ko teiktu, tad, tad būtu haotiska situācija. To pašu var teikt arī par bēgļu plūsmām. Uh, Arī priekšsēdēs Junkers eh, pasvītroja ļoti svarīgu lietu. Eh, viņš teica, ka viņš ne, nebrauks uz Turciju, bet drīzāk pie bēgļiem, eh, pie bēgļiem, kam ir nepieciešama izglītība un um, pajumte, un tas ir kaut ko pazud. Um, 22 miljoni jau esot ieradušies Eiropā, mums ir jādara visu, lai viņiem atrastu nodarbinātību un dzīves apstākļus. Paldies, tagad viena minūte, Zoriņo kungs. Kungs, komisārs, kung, komisāra kungs, um, padomi ir apstiprinājuši šo nolīgumu ar Turciju, un tur ir vēlreiz apliecināts Eiropas Savienības drošības politikas prioritātes. Tas ir tāds ārkārtas risinājums ar mērķi mazināt šī, šo krīzes ietekmi. Bet um, ir, ir, tas ir saistīts arī ar investīcijām, ir nepieciešama atbildīga budžeta politika. Un, arī ir nepieciešams dot jaunu stimulu iekšējam tirgum, jo īpaši digitāliem tirgum jārunā arī par kapitāla tirgu savienību. Tātad visi šie jautājumi ir saistīti un jautājums ir loģisks, ko, ko tad dalība valstis gaida, kad tiks īstenots tas, par ko tās ir vienojušās. Mums pietiek šo vārdu, mums ir nepieciešams darbi, un, un por, Portugāle ir pieteikusies uz dubultu bēgļu skaitu uzņemšanai. Mēs arī strādājam pie reformu plāna. Lūk, tāda veida rīcība mums ir nepieciešama, tādas rīcības mums ir vajadzīgas visiem. Hokmāgar kungs, tālāk viena minūte. Priekšsēdētājs kundze, man ir divi secinājumi par tiem, kas gribētu sadalīt Eiropas Savienību, safragmentēt visu Eiropu. Migrācijas izaicinājums ir ilgtermiņa uzdevums, un šeit mums varētu būt dažādi viedokļi par to, kā risināt šo situāciju. Mēs varam kritizēt, varam kritizēt dažādus risinājumus, jo nav šeit ideāla risinājuma. Bet viena lieta ir skaidra, ja mēs nerīkosimies visi kopā, tad mēs nevarēsim vispār neko panākt. Un tas tiešām būtu morāli ļoti nožēlojami Tas būtu nepieņemami attiecībā pret visiem šiem cilvēkiem, kas bēg no vietām, kur dzīve ir apdraudēta. Un tad, tad arī būtu ļoti grūti piekāpties arī to cilvēku priekšā, kas grib, lai mēs Eiropā būtu um, fragmentēti. Otrkārt, Ukraina. Ja mēs pagriežam muguru Ukrainai tad mēs paveram ceļu tumsas spēkiem, kas eh, arī grib iedragāt Eiropas stabilitāti. Un lūk, tas ir vēstījums padomē un komisija. Eh, turpiniet atbalstīt Ukrainu, un mums ir visiem jārīkojas kā vienotai Eiropai. Paldies. Paldies. Tālāk viena minūte Andrulakis kungam. Paldies. Pirms mēneša Tad, kad mēs e, debatējām par šo nolīgumu, mēs negribējām radīt juridisko tukšumu, bet jūs e, pieļāvāt Erdogana kungam piekopt šantāžas politiku. Viņš lūdzēs vienu lielāku un lielāku piekāpšanos e, par šo pakar, pakalpojumu. Vai Turcija ir droša valsts? Bernemann kungam varat pavaicāt. Viņš skaitīja um, arī dzējoli attiecīgi. Un trīs nedēļas pēc eh, īstenošanas sākuma, eh, būsim godīgi, mēs redzam, kā mazinās plūsmas, bet um, ir tā, tā, tā, tā, ka robežas ziemeļaļā tiek slēgts. Dažiem cilvēkiem tas sagādā prieku, jo viņi negrib, lai bēgļi nonāk līdz viņu valstīm, un tāpēc viņi uzgriež muguru. Uh, tāpat kā Grieķija ir pagriezusi zināmu, tā kā muguru problēmām, kas konteksts Pīreis ostā. Mēs gribam, eh, lai būtu solidaritāte, lai būtu Eiropas vīzija, un mums jādara viss, lai šī mītnes vietas maiņas programma tiktu īstenota. Uh, Un ir cilvēki, kas grib tikai ņemt no Eiropas, bet tie nav visi. Ir arī nacionālais populisms, kas tiek izmantots kā ierocis nacionālā patēriņa stimulēšanai, un tad mēs viņus sodīsim caur struktūra fonda mehānismu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, par šo nolīgumu starp Turciju un Eiropas Savienību. Viss jau ir pateikts. Es gribētu runāt par diviem citiem secinājumiem no padomu secinājumu dokumenta. Rakstīts, ka jūnija mēnesī, 22. jūnijā, runās par ekonomiskās un monetārās savienības jautājumiem. To liks darba kārtībā. Ir jāsagatavojas šim jautājumam, un tā kā mēs to saistam arī ar Britu ar referendumu, un šeit mūs uztrauc, kāds būs rezultāts šai situācijai. Mēs uzskatām, lai, ne, lai mm, nekavēties gala tiktu likts jautājums par monetārās un ekonomiskās savienības veidošanu. Tas ir nepieciešams un ļoti steidzīgs jautājums. Tālāk situāciju tērauda sektorā. Te arī ir iezvanījies šis trauksmes zvans un jādod signāls arī visai pasaulē par to, ka ir jāglāb šī tērauda industrija. Un Eiropas komisijai ir izšķirīgi jāiesaistās, jāizstargā šī sektora intereses, jāsniedz paziņojums un to visu gaida Eiropas iedzīvotājiem. Paldies, vienu minūtu Mamīkin kungam. Kolēģi Tuska kungs, es atbalstu konstruktīvas attiecības ar Turciju, tomēr mm, esošajā situācijā mēs redzam zināmu izspiešanas metodi no Erdogana kunga, mm, un to pašu varētu teikt arī uz tur draudiem un prasībām attiecībā uz bezvīzu ieceļošanu. 2,5 miljoni bēgļu ir Turcijā, tiem ir nepieciešama palīdzība. Tomēr Turcijas uh, Um, attiecības vai prasības pret Eiropas Savienību nepaiet nepamanītas. Ir uh, vesela rinda pierādījumu, ka Turcija ir atbalstījusi Daešu un līdzīgas grupas. Mm, un šis atbalsts ir arī devis savu ieguldījumu esošās migrantu krīzes uh, palielināšanā. Uh, tāpēc mēs arī aicinām visas Eiropas valstis pieturēties pie mūsu vērtībām un atbalstīt tās. Avramopoulos kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tuska kungs. Pirmkārt, es gribētu pateikties par interesantajām domām, kas lielā mērā saskan ar komisijas viedokli. Mēģināšu dažus punktus paskaidrot. Mūsu attiecības ar Turciju nav antagoniskas, runājot par varas dinamiku. Mēs runājam par līgumu, lai risinātu kopā kādu jautājumu. Eiropa un Turcija ir zem liela spiediena. Mēs saturamies ar vienu un to pašu problēmu. Sadarbība ir nepieciešama. Turcija uzskata to par katalistu mūsu attiecību atjaunošanai un savai Eiropas perspektīvais. Un šis attiecības nav jāinterpretē kā piekāpšanās vai aiziešana no mūsu pamatprincipiem un demokrātijas. Tieši pretēji. Tā ir iespēja Turcijai tuvoties Eiropas standartiem. Demokrātiskās vērtības likuma vara, vārda brīvība, minoritāšu tiesības, Kipras jautājuma atrisināšana. Tas ir Eiropas interesēs, lai izveidojas stabila un demokrātiska Turcija. Un Turcijas interesēs ir Eiropas Savienība kā labs un stiprs partneris. Grieķijas krīze mūs satuvināja savstarpējā izpratnē. Un redzēsim, vai mēs domājam to, ko sakām, un varam realizēt, ko vienojāmies. Mēs uzraugam visus aspektus, lai tie būtu pilnībā atbilstīgi starptautiskiem un Eiropas Savienības likumiem. Par to nešaubamies. Piemēram, Turku varas iestādes ir pieņēmušas uh, likumus, lai aizsargātu sīriešus. Mēs viņiem ļoti skaidri pateicām, uh, ka visiem, kam nepieciešama aizsardzība, ir jāgarantē palīdzība, vai tie būtu sīrieši vai nebūtu sīrieši. Runājot par vīzu liberalizāciju, 35 prasības no 70 ir izpildītas, bet komisija pilnīgi skaidri ir pateikusi, ka mēs ieteiksim pacelt atcelt šos ierobežojumus tikai, kad būs visas prasības izpildīt. Un Turcija to labi zina, un viņi arī cenšas pātrināt visu šo prasību izpildi, ja mēs gribam jūnijā jau sasniegt šo posmu. Līgumu tikai tagad sāk izpildīt, tikai 300 cilvēki ir atgriezti Turcijā un 74 sīrieši no Turcijas ir pārcelti tieši uz Eiropu. Tas ir sākums. Nākošajā daļā mēs formāli ziņosim par visiem vienošanās aspektiem un elementiem. Taču teikšu jums, ka šis līgums ir labs solis ilgtermiņa attiecībās. Mūsu vienotais mērķis ir tuvināties Runājot par vērtībām, kā jau teicu savas runas sākumā, pagaidām komisija skatās, kā notiek situācijas attīstība, mēs cenšamies atbalstīt Grieķiju tās grūtībās, lai bērni un sievietes pirmām kārtām saņemtu palīdzību. Mūsu cilvēki ir tur, visās Grieķijas salās un cietzemē. Mēs palīdzam Grieķijas valdībai un varas iestādēm. Dalību valstīm ir jāpieņem šie bēgļi no Grieķijas, un te es pilnīgi piekrītu teiktajam, ka visām dalību valstīm ir jāuzņemās sava atbildība. 50 tūkstoši cilvēki Grieķijā, 70% varētu saņemt šo iespēju pārceltiem. Tāda situācija jau bijusi kādu laiku. Ir arī citi ceļi. Lībieši Itālijā arī rāda, ka kamēr ir nestabilitāte, kamēr ir cilvēku tirgotāji, migrācija notiks. Tas ir ļoti vienkāršs process, un mums ir jāstrādā pie lielajām lietām. Mums jācenšas atgriezt stabilitāti Sīrijā un Libijā, un mums ir jāveido arī, protams, mūsu robežu un apsardzes vienību sistēma. Ir ļoti labi, ka parlaments ataino šīs problēmas. Mums nav laika, ko mēs varētu zaudēt, jo tojās vasara, un tas nozīmē, ka jāļauj cilvēkiem regulārā veidā iegūt tiesības pārcelties, kam tas pienākās. Runājot par pārcelšanas iespēju no Turcijas, no Libānas, kurā arī ir uzturās ļoti daudz bēgļu. Es jau esmu teicis iepriekš, ja mēs patiešām vēlamies slēgt neregulāro migrāciju, mums ir jāatver loks, kas ir regulārs un pieņemams. Runāt par Eiropas cietoksni nav jēgas, tas nav reāli. Cilvēki centīsies iekļūt Eiropā, un ir tikai morāls pienākums atvērt mūsu robežas tiem, kam nepieciešams glābšanās no kara. Tātad pārcelšanās ir cels uz priekšu kontrolētā, regulārā, tiesiskā veidā. Daudzi to minēja. Mēs, protams, negribam kosmētiskas reformas. Prezidents to uztvēra. Mums jāreformē Dublinas process, Un jaunajā sistēmā jāiekļauj solidaritātes iedzienu, jo pat laban sistēma nestrādā. Tā nav ilgspējīga. Nav vieglu risinājumu krīzei Grieķijā, taču var jums droši teikt, mums ir jāstrādā kopā, nevis vienam pret otru. Tas attiecās gan uz dalību valstīm, gan Eiropas institūcijām, gan arī mūsu attiecībām ar kaimiņiem. Paldies! Paldies komisāram. Pirms dodu vārdu Tuska kungam vai tie, kas staigā, varētu pievērsties un klausīties. Tuska kungam vārds. Paldies! Ir daži aspekti, par kuriem es vēlētos runāt un komentēt. Tātad par pārcelšanu. Tas būs viens no galvenajiem elementiem Eiropas risinājumā šai krīzei. Un, protams, mums šeit ir nepieciešama solidaritāte. Par to nemazāko šaubu. Taču nevajadzētu kļūdīties un padarīt to par galveno mūsu politikas instrumentu, jo tas radītu stimulu vēl lielākai migrācijai Tas būtu tā kā aicinājums jauniem migrantiem. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, īpaši saziņā ar pasauli. Debatēs Ferhofstadta kungs un citi runāja par statistiku, par neregulāro migrāciju. Uh, runājot par jaunajiem un vecajiem migrācijas ceļiem vidusjūrā. Es ļoti uzmanos, kad runāju par statistiku, taču jāsaka, ka pirmkārt, runājot par Balkānu ceļu, tiešām 150 tūkstoši neregulāro migrantu ir ieradušies kopš gada sākuma Eiropā. Taču skaitļi krīt mēnesi pēc mēneša no 70 tūkstošiem janvārī, 50 tūkstoši februārī, 30 tūkstoši martā un 1 tūkstots aprīlī. Iedomājieties, ja janvārī ziemas vidū bija 70 tūkstoši migrantu, cik daudz tad ierastos aprīlī, ja mēs nebūtu rīkojušies? Jāatzīst arī, ka kopš gada sākuma 20 tūkstoši neregulāro migrantu ir ieradušies pa centrālo vidusjūras ceļu. Un šie skaitļi pieaug. Bet tur nav sīriešu. Tur ir Āfrikas valstu pilsoņi, nigērieši, somālieši, gambieši, Gvinējas un Ziloņkaula pārstāvji. Ja mēs nebūtu noslēguši rietumu varklānu ceļu, mums būtu trīs vai piecreiz vairāk migrantu. Arī tie no Āfrikas, kas brauc caur Libiju, un tie, kas ir aizturēti uz robežas, un kuriem neļauj pāriet robežu. Daudz šodien saka, ka mūsu prioritāte ir izveidot krasta apsardzi, robeža apsardzi. Domāju, ka šogad mums to neizdosies izveidot. Taču mums jāprasa sev jautājums. Ko tad Eiropas krasta apsardze darīs? Vai apturēs, kontrolēs migrantus vai ļaus visiem iebraukt. Man liekas, ka visiem ir skaidrs, ka viņiem ir jākontrolē un jāaptur. Tas nozīmē to pašu visai kontroversālo darbību, kādu mēs veicam pat labam. Mums ir jāprasa atbildība no nacionālām robežu apsardzes vienībām, un Eiropas vienības varētu tikai palīdzēt, nevis aizstāt tās. Paldies! Paldies Tuska kungam! Paldies kolēģiem! Debates slēgtas. Pirms mēs runājam pirms mēs atvainot iet Ferhofštata kungs. Es kaut ko gribu paziņot. Tātad informēju jūs, ka pirms formālās sēdes ar Portugāles prezidentu mēs